Dear members, dear... Dārgie deputāti, viesi, dāmas un kungi, labdien visiem! Liels prieks jūs redzēt šajā uzklausīšanā par uh, Schengena sadarbību tagadnē un nākotnē. Turpinoties bēgļu un migrācijas krīzei Eiropā, dalībvalsts ir rīkojušās un atjaunojušas kontrolas uz iekšējām Schengens robežām esam dzirdējuši izteicienus, ka Schengena ir beigusies vai Schengena ir pilnībā jāpārskata, bet ir arī citi notikumi bijuši paralēli, un šodien mums ir uzklausīšana, kurā pievērsīsimies daudziem no šiem svarīgiem jautājumiem. Mums ir jauna robežu un krasta apsardzes aģentūra, kas ir nodibināta. Uh, un jaunais Schengenas izvērtējuma mehānisms nu ir bijis spēkā gandrīz divus gadus. Jaunas informācijas sistēmas robežām un drošībai tiek jau plānotas, kamēr tiek pārskaitīta otrā paudze Schengenas informācijas sistēmas. Šodien mūsu mērķis ir uh, uzzināt, kāda ir situācija šobrīd Schengenas zonā un informēt parlamentu un sabiedrību par lietu attīstību. Mūsu uzaicinājumu ir pieņēmuši augsta līmeņa pārstāvi no pārējām iest, iestādēm, aģentūrām, uh, akadēmiķi un uh, domnīcu pārstāvi, kas nāks klajā ar saviem pētījumiem. Un pirms ķeramies pie diskusijas, sākumā gribētu uzsvērt, ka Liga, Libe komiteja Šengenas pārvaldības jautājumu uztur ļoti nopietni. Pirms dažām nedēļām izlēmām veidot uh, darba grupu, kas īpaši pētīs Šengenas uh, zonu. Uh, Koeliju kungs, kas ir bijis referents pie šiem jautājumiem, ir pieredze būs priekšsēdētājs, viņš ir šodien arī šeit klāt. Ir, viņš ir uzsvēris to, ka parlamentam ir īpaši jābūt iespēja uzraudzīt šo procesu un ar nepacietību gaidīšu viņa komentārs. Un nu par procedūru runājot. Uh, katras no šo, šodien plānotas trīs uh, diskusiju sesijas, tad uh, būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, un aicinu es atcerēties, ka šī um, uzklausīšana tiek pārraidīta tiešsaistē, un visi runātāji tiks ierakstīti. Diemžēl šodien nav nodrošināts tulkojums somu valodā, jo somu valodas uh, tulki nejūtas īsti labi, tikai to gribēju visiem atgādināt sākumā. Un gribētu arī piebilst, kas attiecas uz šodienas runātājiem, tad uh, piedalās uh, komisārs Avramopulis kungs, uh, Roberts Kalinaks, kas ir iekšlietu ministrs Slovākijā, bet viņiem, diemžēl, pēc uh, savām uzstāšanās uh, reizēm būs jādodas uz Luksemburgu, uz sanāksmi. Mums bija ļoti svarīgi viņu šodien uh, uzņemt, tādēļ nedaudz pamainīsim uh, programmu. Pēc tam, kad viņi būs norunājuši, tad būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes no viņiem, lai šie cilvēki varētu doties uz citām darīšanām. Uh, ceru, ka visiem būs pieņemami šādi nelieli grozījumi mūsu plānotajā darba kārtībā. Un ar šādu šo nelielo grozījumu tad nu uzreiz ķeramies pie darba pirmā paneļa diskusija. Šeit man ir liels prieks sveikt mūsu vidū komisāru Avramopulus kungu. Komisija martā nāca klajā ar paziņojumu, kuras nosaukums ir atgriežoties Schengenā, un, nu, komisāra kungs mums stāstīs, kāds, kāda ir viņa vīzija par Schengenu sešas mēnešus pēc šī notikuma. Paziņojums ir pieejams arī fona dokumentos, kas sagatavot uz šo uzklausīšanu, un tiklīdz komisāra kungs būs norunājis uh, savu sakāmo, pēc jautājumiem un atbildēm viņš dosies prom, bet. Uh, uh, Belinda Paika, kas ir augsta līmeņa ierēdni komisijā, uh, uzkavēsies mūsu vidū, viņa varēs atbildēt citus jautājumus, kas adresēti komisijai. Un uzreiz došu vārdu arī komisāram Avramopulus kungam. Lūdzu, Dimitris. Thank you, uh, Claude. Paldies, Claude. Man ir liels prieks pie jums atgriezties. Šodien eh, tā jau otrā reize, kad esmu pie jums un man, man līdzi ir Roberts Kāniks, kas ir priekšsādātājs tieslietu iekšlietu padomē. Dargie draugi, sākumā vēlētos pozitīvi vērtēt jūsu iniciatīvu, sasaukt šādu uzklausīšanu, kuras mērķis ir runāt par Schengenu. Šis ir īstais brīdis, kad to darīt. Kā esmu jau atkārtoti parlamentā teicis, Schengena ir vistaustāmākais Eiropas integrācijas sasniegums. Otrakārt, tas Schengenes zona ir uh, simbols tam, ka tu jūties eiropietis gan studentiem, gan uzņēmējiem, gan ceļotājiem, visām personām, kas vēlas pārvietoties brīvā veidā Eiropā un to darīt ātri. Tā ir zona bez iekšējām robežu kontrolēm. Turklāt Schengen zona ir arī uzticības simbols, uzticības starp dalību valstīm par to, ka ir uh, cieši uzraudzīts mūsu ārējās robežas un arī, ka policijas sadarbība darbojas. Kā jūs visi zināt, tad šobrīd uh, Schengena zona ir uh, tādā ļoti saspringtā situācijā, jo mūsu sistēmas vājās vietas, ko atklāja gan migrācijas, gan arī drošības krīze. Bet tieši šobrīd ir īstais brīdis Uh, sargāt Schengenu. Šis nav brīdis uh, pieņemt Schengenu kā ko pašsaprotamu. Un tieši tādēļ ir jāatjauno uzticība un jāstiprina, jāaktualizē migrācijas, drošības un robežu uzraudzības sistēmas, lai nākotnē tās būtu gatavas visiem izaicinājumiem ilgspējīgā un ticamā veidā. Eiropas robeža un uh, krasta apsardzes aģentūra ir vēsturisks pasākums, tas ir uh, tiešām milzīgs uh, sasniegums. Un to esam paveikuši pateicoties milzīgiem centieniem gan no jūsu puses, gan arī no padomas puses. Un tas ir noticis ļoti īsā laika periodā, tikai 9 mēnešu laikā. Bet visi mūsu centieni pēdējo 18 mēnešu laikā ir bijuši strādāt pie šī jautājuma. Gribu, lai tas būtu pilnīgi skaidrs, ka atgriešanās pie Schengenas tradicionālās darbības ir šī komisijas sasaukuma prioritāte. Tā ir prioritāte, kas, zinu, ir augstā līmenī arī parlamentam, un tādēļ papildus uh, regulāriem ziņojumiem, ko sniedz komisija gan Eiropas parlamentā, gan arī padomē, manuprāt, ir ļoti nepieciešamas publiskas politiskas diskusijas, tādēļ paldies par to, ka tādas organizējat. Diemžēl, kā Klots iepriekš jau teica, nevarēšu šodien ilgi pie jums uzturēties, man ir jādodas prom, lai sagatavotos Luksemburgā tieslietu iekšlietu padomēji, tur dosimies kopā ar prezidentūru, bet jau kurā gadījumā sekošu jūsu diskusijai ļoti rūpīgi un sekošu arī secinājumiem, pie kuriem nonāksiet. Tāms un kungi, gribētu jums atgādināt par dažiem faktiem par to, kāda šobrīd ir situācija. Sākumā vēlētos atkārtot, ka komisijas mērķis vēl aizvien ir atcelt visas iekšējās robežu kontrolas un atgriezties pie normāli darbojošas Schengena zonas, cik drīz vien iespējams. Visi pasākumi ir balstīti uz priekšnosacījumu, ka ir jāatgriežas ilgspējīgā tic, ticamā veidā pie tradicionālās Schengenas. Es nedomāju, ka man jums ir jāatkārto, kādi ir nosacījumi un kādi ir izaicinājumi, kas ir radījuši visai lielu slogu uz dalību valstīm, kā arī uz Schengenas zonas kopumā, kā rezultātā ir atjaunotas iekšējās robežu kontrolas vairākās dalību valstīs bet gribētu gan atgādināt tajā pašā laikā, ka Eiropas Savienībā robežu kontrolēm jābūt mērķtiecīgām, ierobežotām, gan apjomā, gan biežumā, gan attiecībā uz atrašanās vietu un laiku. Kā tas ir analizēts arī mūsu ziņojumā, ar ko nācām klajā septembra beigās, kontroles vēl aizvien iekļaujas rekomendācijās noteiktajos nosacījumos. Tās ir ierobežotas, uh, tikai tādos gadījumos, ja tas ir obligāti nepieciešams, un tās ir samērīgas, paturot prātā uh, ar apdraudējumu politikai un sabiedrības drošībai uh, saistībā ar nelegālo migrantu, kas nonāk Eiropas Savienībā, sekundāro pārvietošanos Eiropas Savienībā. Bet, jebkurā gadījumā, mēs nekādā gadījumā negribētu pārsteigties un iet pa priekšu padomes lēmumam, kas tiks pieņemts par komisijas priekšlikumu. Sešu mēnešu perioda laika termiņa izbeigšanās, kāds ir noteikts rekomendācijās. Un nu, tad jāskatās, vai būs nepieciešams pagarināt, vai nebūs nepieciešams pagarināt esošās pagaidu kārtā veiktās iekšējās robežu kontrolas. Tomēr gribētu norādīt, ka visi pasākumi ir savstarpēji saistīti un tie iet roku rokā. Mūsu prioritātes gan migrācijas kontekstā, gan drošības kontekstā sasaucas um, tajā veidā, kā pārvaldam mūsu ārējās robežas un kā varam sargāt Schengenu. Jo Schengen zona nevar pastāvēt bez efektīvas mūsu ārējo robežu pārvaldības. Bet tas nekādā veidā nenozīmē, ka mums vajadzētu slēgt ārējās robežas, lai iekšējās varētu paturēt atvērtas. Nav tā, ka mēs um, šeit Eiropai apkārt uh, būvējam cietoksni un neļausim Eiropai kļūt par cietoksni. Eiropa zina, ievēro un pilda savas starptautiskās saistības, uzņemt un aizsargāt tos, kam tas nepieciešams, un tajā pašā laikā uh, ļaut piekļuvi labticīgiem ceļotājiem bet tās personas, un tam ir jābūt pilnīgi skaidram, tās personas, kurām nav tiesība uzturēties un kurām nav nepieciešama aizsardzība, tās ir jānosūta atpakaļ. Tas ir tas centrālais elements visaptvarošā robežu pārvaldības pieejā, ko tagad veidojam. Uh, ar Eiropas robežu un krasta apsardzes palīdzību un izmantojot un piesaistot arī citas spēlētājus un elementus. Pagājušajā nedēļā, kā jūs zināsiet, Bulgār Bulgārijā tika atklāts uh, Eiropas robežu, robežu un krasta apsardzes uh, um, aģentūra. Es piedalījos šajā pasākumā un man bija liels prieks uh, redzēt, ka tika ļoti ātri pien, panākta vienošanās par ļoti svarīgo uh, regulu, kas um, simbolizē mūsu visu apņemšanās pildīt saistības, un saistības ir jāpilda visos politikas aspektos. Viena no mūsu tūlītējām prioritātēm ir pārliecināties, ka Eiropas robeža un krasta apsardze pilnībā darbosies uh, juridiski noteiktos termiņos, kas ir pēc trim mēnešiem no šodienas, un paralēli tiks turpināt arī ES Turcijas uh, um, vienošanās, tā ir konkrēti rezultāti un tā ir uh, jānodrošina arī nākotnē, jo īpaši saistībā ar pārvietošanu un atgriešanu. Tas iet roku rokā ar pilnīgu pārvietošanas, pārmitināšanas uh, sistēmu darbību uh, personām no Itālijas un no Grieķijas. Esam visos elementos pamanījuši vērā ņemam progresu pēdējo nedēļu laikā, un dalību valstīm noteikti ir jāturpina balstīties uz šiem daudzsološajiem rezultātiem. Tie ir um, priekšnosacījumi, lai mēs varētu atgriezties pie normālas situācijas un turpinātu īstenot visas Eiropas Savienības Schengens normas un rezultātā arī Dublinas normas, kas beig beigās tiks uh, uzlabot un pārstrādāt. Bet tā ir tikai viena jautājuma puse. Mēs nedrīkstam aizmirst drošības pusi, drošības dimensiju mūsu robežu pārvaldībā. Pirmkārt, ir jāveicina informācijas apmaiņa un visas informācijas sistēmas ir labāk savā veidā jāsas, jāsavieno, tām ir jābūt sadarbspējīgām. Sadarbības starp tiesības sargājušām iestādēm, policiju un drošības dienestiem ir jāuzlabo. Vēl jau vairāk. Sistemātiskas robežas, sistemātiski pārbaudas uz ārējām robežām ļaus veicināt drošību Eiropas teritorijā un tādējādi ļaus labāk eh, darboties Schengenas sistēmai. Eiropas Savienības valstu valdību vadītāji ir uzņēmušies saistības panākt šeit rezultāts, un viņi aicina jūs, parlamenta deputātus, turpināt diskusijas ar padomi un mēģināt nonākt pie kopsaucējiem, cik drīz vien iespējams. Ir jāpanāk tālāks progress sarunās par ieceļošanas izceļošanas sistēmas priekšlikumu, kas būs būtisks elements, lai modernizētu un stiprinātu mūsu ārējās robežas. Kā jūs zināt, tad arī komisija strādā pie Eiropas ceļo, ceļojuma atļaujas sistēmas priekšlikuma. Tā būs automatizēta sistēma, kas ļaus uh, saprast, vai trešo valstu valsts piedrīgiem, kam ir izņēmums un nav nepieciešama vīza, vai tas tiek darīts likumīgi. Un nāksim klajā ar šo priekšlikumu novembrī. Tas mums ļaus uh, aizsargāt Eiropas Savienības vīzu liberalizācijas politiku, tas ļaus stiprināt Schengens robežu uzraudzības kvalitāti un m, mm, kopumā atvieglot uh, ceļošanas iespējas. Kas attiecas uz Schengens informācijas sistēmu SIS, šobrīd tiek uh, likti gala akcenti pie uh, izvērtējuma ziņojuma, un tas būs gatavs līdz 16. gada beigām. ir uzsākta centrālas uh, pirkstu nospiedumu atzīšanas sistēmas īstenošanas SIS ietvaros, un tas ļaus identificēt personas, tajā skaitā arī uh, ievadīt informāciju SIS brīdinājumu sistēmā. Tādējādi cilvēki, kas izmanto vairākas identitātes vai tām ir uh, viltus identitāte, tiks atklāti. Cienījamie deputāti, situācija ir atšķirīga nekā tā bija pirms gada. To zinām mēs visi. Esam sasnieguši vērā ņemamu progresu un nu ir īstais brīdis iet uz priekšu balstoties uz šī progresa, bet tas arī tajā pašā laikā nozīmē, ka mums vajadzētu izvairīties no riska, uh, ka atkāpjamies no idejām. Nevaram atteikties no Schengenes. Schengenes zona ir viens no lielākiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Kā jau es minēju iepriekš, Eiropa nedrīkst kļūt par cietoksni. Te ir jābūt atvēr, atvērtības uh, simbolam, bet atvērtība nevar no, tātad tikt īstenota uz drošības rēķina. Mūsu durvīm ir jābūt atvērtām tā, tiem cilvēkiem, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, un tiem, kas ceļo Eiropā labticīgi. Bet tiem, kam šeit nav tiesību uzturēties, kā jau es minēju iepriekš, atkārtošu to vēlreiz, šīs personas ir jānosūta atpakaļ. Daudzi izmanto Schengenas ieguvumus katru dienu. Schengenas uh, sabrukuma izmaksas krietni pārsniegtu uh, tikai ekonomiskās izmaksas. To nevar izvērtēt, jo Schengena definē Eiropu. Uh, un Schengena definē Eiropas telpu. Nevaram un neļausim Schengenu nekādā veidā apdraudēt. Turpināsim darbu, lai tiktu atcelts visas iekšējās robežu kontrols un lai mēs atgrieztos pie normāli funkcionējušas Schengenas, cik drīz vien iespējams. Dārgie draugi, kā parasti rēķinos ar jūsu pilnīgu atbalstu, lai mēs kopīgi varētu to sasniegt. Lielas paldies! Thank you very much, Dimitrijus. Lielas paldies, Dimitrijus. Tagad dodu vārdu Slovākijas republikas iekšlietu ministram Robertam Kalinakam. Viņa rīcībā desmit minūtes. Pēc tam um, abiem mūsu viesiem jūs varēsiet uzdot jautājumus, jo viņiem tūlīt pēc tam būs jādodas prom uz citām sanāksmēm. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, draugi. Es uh, varu uh, apliecināt priekšsēdētāji, ka nerunāšu gari. jo Dimitris jau visu ļoti labi paskaidroja un pateica, varu tikai apliecināt, ka tiešām Schengens ir Eiropas Savienības veiksmes uh, pamatakmens. Ne vienmēr ir uh, skaidrs, par ko ir runa. Runa ir ne tikai par um, personu brīvu pārvietošanos, bet runa ir arī par turismu. Uh, cilvēki uh, katru dienu izjūt šo situāciju. Situācija Schengenas zonā šobrīd ir labāka nekā uh, šā gada sākumā, un uh, mums ir jāraugās uz to, lai pagājušā gada situācija neatjaunotos, kad uh, Eiropā bija nekontrolētas migrācijas plūsmas un lai uh, iepriekšējā gada uh, riski neatkārtotos. Mēs, va, mums vēl ilgi būs jāanalizē, kādi bija šīs situācijas cēloņi, tika uh, pieļautas kļūdas. Un, ja būtu ievērot visi noteikumi, tad situācija būtu bijusi citādāka, bet ar, eh, saskaroties ar tik lieliem izaicinājumiem nevaram eh, vienmēr izvairīties no kļūdām, bija dažādas reakcijas un tika veikt pasākumi, kas situāciju vēl tikai pasliktināja. Bet šī analīze ir jāveic speciālistiem. Es no savas puses varu norādīt, ka mūsu uh, mūsu politiķiem bija jārēģē uz uh, to, ka ieradās liels skaits migrantu un bēgļu. Daudziem tiešām bija vajadzīga palīdzība, bet bija arī daudz tādu, kas ļaunprātīgi izmantoja šo situāciju. Kā, uh, uh sadarbība starp dalību valstīm un Eiropas uh, Savienības institūcijām uh, ir uh, uzlabojusies un mēs labāk spējam kontrolēt situāciju. Protams, eh, Eiropas Savienība arī tika kritizēta, bet bija, protams, nepieciešams izmantot elastību. Es vēlos pateikties Eiropas parlamentam par sadarbību un īpaši šai komitejai par sadarbību un par to, ka jūs uh, ļāvāt uh, mums izveidot jauno robežu un krasta apsardzes aģentūru. Mēs ne vienmēr uh, piedzīvojam tik labu sadarbību, tādēļ es vēlos jums uh, pateikties par šo veikumu, par reālajiem rezultātiem, par uh, šo Uh, šā, šīs jaunās aģentūras izveidi, par arī paziņojumu par vienošanos uh, starp uh, Turciju un Eiropas Savienību. Tas viss palīdz mums uzlabot situāciju, virzīties uz priekšu un arī mēs atgriežamies pie līgumu ievērošanas un situācija ir uzlabojusies. Ja es saku, ka Schengen ir ļoti svarīga, tad es varu teikt, ka es esmu uzaudzis uh, dzels priekškara ēnā un esmu uh, bieži vien saskāries ar uh, šādas situācijas trūkumiem un tādēļ es kā cilvēks uh, kā politiķis esmu dzīvojis aiz dzels priekškara. Un tādēļ man ir ļoti būtiski, lai situācija uzlabotos, lai, uh, protams, uh, satraukumu rada iekšējā kontrola uz iekšējām robežām, uh, to ir izraisījusi uh, pagājušā gada migrācijas eh, krīze. Um, bet eh, ir arī politiski iemesli šai robežu kontrolei, un šī kontrola nevienmēr ir pamatota, un tādēļ politiķiem ir jārod ceļš atpakaļ uz Schengenu. Uh, saskaņā ar komisijas piedāvāto plānu. Ir izteikti priekšlikumi ieviest jaunas un pastiprināts robežu kontroles, bet mums ir jābūt modriem, jo tās varētu būt beigu sākums. Un pateicos jums vēlreiz un ceru vēl uz turpmāku sadarbību. Paldies, ministra kungs! Kā jau es teicu, mūsu diviem viesiem drīz būs jādodas prom, un jums tagad ir iespēja uzdot jautājumus. Es došu vārdu pieciem deputātiem, bet ja jūs uzdosiet ļoti īsus, lakoniskus jautājumus, nu, tad varbūt būs iespēja arī vairāk deputātiem uzstāties. Tātad vispirms Koelju kungs. Paldies, Klod. Vispirms vēlējos pateikties komisāram par to, ka viņš ir atnācis uz mūsu uzklausīšanu. Zinu, ka rīt notiks iekšlietu un tieslietu padomas uh, sēde. Tātad vēlos pateikties komisāram Avramopulos. Viņš pirms sešiem mēnešiem prezentēja ceļa kārti atpakaļ uz Schengenu. Te praktiski viss ir kārtībā izņemot uh, par izmitināšanas jautājums. Ja mēs palūkojamies uz visiem punktiem šajā ceļa kartē, tad viss ir izdarīts, izņemot uh, relokāciju un pārizmitināšanu, un tas liecina par solidaritātes trūkumu. Un ja mēs palūkojamies uz robežu kontrolu ieviešanu, tad varam arī konstatēt uh, koordinācijas trūkumu. Protams, mums ir problēmas, trūkst solidaritātes, nav savstarpējās uzticības, ko darīt, lai tiktu galā ar šīm divām problēmām. Jā, došu vārdu visiem deputātiem, un pēc tam jūs varēsiet atbildēt uz šiem jautājumiem. Sipel kundze. Uh, nevēlas uzstāties. Tagad Pāvēkungs vāciski pateicos jums par to, ka jūs jau otro reizi uzstājieties šajā komitejas sanāksmē. Es a, eh, gribu arī teikt par a, eh, Bulgāriju un Rumāniju. Jūs a, eh, runājat par valstīm, kas uh, nav uh, Schengen zonā, bet jau kopš 2011. gada ir izpildījušas nosacījumus un kad uh, pēdējo reizi jums uzdevu jautājumu par to, kā tad ir ar, ar šīm valstīm, ar to uh, īpašo ar pievienošanos Schengen zonai un at, atteikšanos no īpašā mehānismu, jūs teicāt, tas tā kā uh, Uh, suflē esot. Ko tad tas īsti nozīmē? Nu, ja mūs salīdzina ar Ungāriju, mums ir kaimiņu valstis Ukraina, Moldova, Melnā jūra, tās ir mūsu robežas. Un daži mums saka, jums ir paveicies, ka nesat uh, Schengenas zonā, jo, uh, jo pretējā gadījumā jums arī būtu uz, uzcelts žoks uz jūsu robežas. Paldies, Džudīts Argentīnī. Nā. Lūdzu. Jūs esat manā sērakstā, jūs to nezinājāt. Nu labi, tā tad vārds tad Bodelai Valero. Es pārstāvu valstu, kura arī slēdza robežu, tad, tad esmu no Zviedrijas. Mēs Zviedrijā tātad slēdzām robežu un cik ilgi jūsuprāt mēs drīkstēsim uh, paturēt slēgtu robežu. Es nevēlos, lai robeža būtu slēgta, es gribētu dzirdēt no jums apliecinājumu, ka tas ilgi neturpināsies. Lūdzu, Barbara Kud... Kudrītska. Nu, protams, šeit var rīkoties proaktīvi, bet Schengenā ir daudz kas atkarīgs no dalību valstīm. Un kā esat paredzējis rosināt, lai dalību valstis apmainās ar informāciju, savieno datu bāzes un kā esat paredzējuši veicināt tiesību sargājošo iestāžu sadarbību Eiropā? Tālāk jautājums ministram. Uh, par sistemātisku pārbaužu ieviešanu lidostās uz Eiropas Savienības ārējām robežām, vai tas palīdzēs stiprināt uh, drošību un uh, labāk atklāt ārvalstu kaujiniekus. Un vai uh, šeit Uh, vajadzētu paredzēt kaut kādus izņēmumus, jo šādas kontrolas varētu arī kavēt uh, satiksmes plūsmi. Paldies, tagad vārds komisāram. Jā, es mēģināšu atbildēt tikpat uh, kodolīgi, kā tik uzdot jautājumi. Vispirms pār pārvietošanu un pār izvietošanu. Ir tiesa, ka ilgākā periodā atsevišķas valdības ne, neparādīja tādu pašu solidaritāti, lai ieviestu politiku, kuru pieņēmām mēs visi kopīgi. Bet es esmu optimists. Pēdējo divu mēnešu laikā situācija ir mainījusies, uh, un nesesenā Eh, laikā pusotra tūkstoša patvērā meklētāju ir pārvietot no Grieķijas, un ja mēs turpinam strādāt šajā pašā tempā, tad situācija uzlabosies. Bet tā kā parasti esmu ļoti atklāts ar jums, tad man ir jāpauž vilšanās, jo tie, kuri runā par solidaritāti, nesaprot, ka to nevar izvēlēties pēc patikas, vai nu mēs parādām solidaritāti vai nē, un bēgļu krīze un migrācijas krīze ir parādījusi, ka tiek apšaubīti pamat principi, uz kuriem tiek būvēts Eiropas projekts. Bet, kā jau es sacīju, e, iepriekš situācija ir uzlabojusies un cerams, ka izdarot spiedienu, mēģinot pārliecināt dalību valstis, tās uzņemsies savu daļu šī jūtīgā jautājuma risināšanā. Par Bulgāriju un Rumāniju. Mēs nenosaucām nevienu konkrētu valsti, bet vēlos skaidri norādīt, abām valstīm ir jākļūst par Schengenas zonas daļu. Tas ir atkarīgs no vienbalsīgi balsojumu padomē. Pie tā mums ir jāstrādā visiem kopā. Komisija, ja jūs vēlaties dzirdēt mūsu viedokli, uzskata, ka abas valstis ir gatavas. Bulgārijai un Rumānijai ir mūsu pilns atbalsts, lai kļūtu par Schengenas zonas dalību valstīm. Tālāk par to, kā mēs varam atgriezties pie normālās eh, Schengens funkcionēšanas schēmas. Es pie tā esmu daudz strādājis un atkārtoju vēlreiz, ka tas ir jāizdara cik vien iespējams drīz. Mēs gaidām datus no dalībvalstīm uz 18. oktobri un, protams, mēs izvērtēsim situāciju. Par Zviedriju runājot. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt, robežas ir slēgtas, bet mums ir arī jāsaprot eh, tas, kāda situācija ir Zviedrijā. Es to apmeklēju pirms trim mēnešiem. Zviedrija bija viena no pirmajām valstīm, kura atbalstīja mūsu eh, migrācijas politiku. Bet ļoti īsā laikā Zviedrija tika piesātināta, un valdība lūdza ieviest robežu kontrolas pasākums īstermiņā. Un šādos gadījumos mēs situāciju izvērtējam. Ja mums Zviedrija lūdzas piešķirts pagarinājumu robežu kontrolas pasākumiem, mēs tos izvērtēsim, bet es priekšlaicīgi nevēlētos sniegt atbildes. Vai vēl tik uzdots kāds jautājums? Man šķiet, ka es atbildēju visiem. Nē, vēl bija jautājums par drošību. Tas ir visai sensitīvs. Uh, Jautājums ir par to, kā mēs varam pārliecināt dalību valstis sadarboties un veicināt lielāku uzticību savstarpēji. Arī mēs esam spēruši soļus uz priekšu šajā sakarā, un es nosaukšu labu vienu piemēru tie, kuri mēģināja. Īstenot pirms nedēļas Vācijā teroristu uzbrukumus, tika noķerti un arestēti. Un tas notiek tāpēc, ka notiek informācijas apmaiņa. Mēs vēl neesam tik tālu visu pabeiguši, bet jūs zināt, ka ir amatā jauns komisārs, kurš atbild par drošības jautājumiem, Julians Kings. Mēs nesen prezentējām projektu un koncentrējāmies uz to, ko jūs norādījāt eh, tikko, jo no manas paša pieredzes un ņemot vērā to, ka manā portfelī bija arī drošības jautājumi, ir jāatzīst, ka šajā jomā bija daudz trūkumu uzticēšanās ziņā. Atbilde ir ļoti vienkārša. Valstis vēlas paturēt vislabāko no savas izlūkošanas savā ziņā. Tās nevēlas dalīties ar informāciju. Savukārt tas ir mūsu mērķis, un mēs esam panākuši projektu. Taču, saskaroties ar šo ļoti bīstamo situāciju Eiropā, ikvienam ir jāsaprot, ka ja mēs nesapratīs, e, sadarbosimies un nestrādāsim savstarpēji uzticoties, tad mums neizdosies šo visai sarežģīto situāciju atrisināt. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst to, ka Šeit ir runa, tā skaitā, par pamatiesībām. Un mūsu pilsoņu drošība ir viena no viņu pamatiesībām. Mums ir jādara viss, lai mēs varētu to nodrošināt. Mēs neesam tie paši, kas bijām pirms diviem gadiem. Un visbeidzot vēlos atgādināt, tie, ka tie, kuri īstenoja terorismu aktus Parīzē, atsevišķās valstīs bija zināmi, vai tās bija Eiropas Savienības dalība valstis vai nē. Un, ja pirms viena gada būtu notikusi informācijas apmaiņa, tad atentātu īstenotāji būtu atrasti un arestēti. Mēs varam izdarīt secinājumus no iepriekšējas pieredzes, un šī sadarbība līdz ar iniciatīvām un drošības padomas eh, jēdzienu nodrošinās vairāk drošības mūsu pilsoņiem. Paldies, komisāri! Kālīka kungs! Eh, daudz no jautājumiem bija paredzēti tieši komisijai, bet jums noteikti ir arī savas piezīmes šajā sakarā. Paldies! Uh. Pana... Jā, pavisam īsi. Mm. Mums uh, padomē ir jautājumi uh, arī jāapspriež par elastīgo solidaritāti. Tas nozīmē, ka ne visās uh, valstīs ir vienādi apstākļi un uh, ir uh, uh, valstis, uh, kur šī migrācija ir kā dabas katastrofa, bet mums ir jāvienojas par uh, zināmiem nosacījumiem, kaut arī mums ir atšķirīgi izējas nosacījumi. Un šis uh, paradoks noveda pie tā, ko mēs redzam uz Maķedonijas robežas, ka uh, bēgļi no kādas Eiropas Savienības dalību valsts bēg uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts. Un uh, viņi, šie cilvēki bēg no konflikta, bet dodas uz kādu konkrētu valsti. Un mēs esam veduši sarunas ar uh, Austriju, esam uh, piedāvājuši uh, uzņemšanas iespējas Austrijai, kas vairs netika galā. Mums bija 800 vietas paredzētas, mēs esam uzņēmuši 1200 sīriešus. Tas nozīmē, ka katra valsts reaģē pēc savām iespējām. Un mums ir jāpārādās pieņēma, ka, ka, ka migranti, nu, paši rīkojas pēc saviem priekšstatiem. Mm. Komisija nāk klajā ar saviem priekšlikumiem, bet nu, šīs solidaritāte uh, ir uh, nu, dažādos veidos iespējami. Piemēram, 300 policistu Slovākija ir nosūtījusi uz a, citām valstīm. Ja mēs gribam salīdzināt skaitļus, tad Vācijai būtu bijis jānosūta 5000 policistu, bet arī Vācijai nav šādas iespējas. Tā kā uh, mums. Uh, ir uh, mazākas iespējas, bet mums ir uh, lieli uzdevumi jāveic un nevar visu tikai uh, izvērtēt pēc statistikas datiem. Un pēdējais lielākais apdraudējums mums ir tas, ka tiek meklēti risinājumi, kas būtu vienādi visiem, kaut arī situācija ir specifiska. Tālāk par Bulgāriju un Rumāniju godātais deputāta kungs. Ja palūkojamies uz padomas lēmumiem kopš 2006. gada, tad uh, neat atradīsiet nevienu citu, kas tik aktīvi iestājas par šo abu valstu iestāšanu Schengen zonā, kā mēs. Tagad turpināšu angļu valodā. Vairāk reiz Slovākija ir nākus klajā ar priekšlikumiem par to, ka absolūti nepieciešams ir iekļaut Bulgāriju un Rumāniju Schengen zonā, jo Grieķija ir Eh, tā kā sala, bet Bulgārija un Rumānija būtu padarījuši Schengen zonu kompaktāku. Un mūsu prezidentūras laikā pirmais jautājums, ar ko mēs sākām nodarboties, bija šis priekšlikums. Un a, eh, mēs virzamies uz priekšu Dimitrim, ir taisnība, kad viņš to saka, un mēs tuvojamies šīs procedūras noslēgumam, cerams, ka tas notiks pavisam drīz. Uh, bet šis jautājums joprojām mums ir uz galda, pie tā mēs strādājam. Un pēdējais. Tik, eh, Kudrītskas kungs, eh, kundze, es atvainojos, pieminēja jautājumu par uh, apdraudējumiem, un galvenais apdraudējums informācijas apmaiņā ir rutīna. informācija, izlūkdati, dati, kas bija uh, pieejami attiecīgām uh, iestādēm, tiek uh, nosūtīti kolēģiem, un pēc tam šī informācija tā kā pazūd, nav nekādas reakcijas. Nu, piemēram, pirms pāris uh, mēnešiem mana valsts nosūtīja informāciju Dānijai, tika aizturēts piecas aizdomīgas personas, un reakcija bija ļoti operatīva. Eh, runa ir ne tikai tātad par informācijas apmaiņu, bet arī par atgriezenisko saikni, kā šī informācija tikusi izmantota, kas tālāk ir noticis Un tādēļ būtu jādomā par kopīgu datu bāzi, kurā tik iekļaut ne tikai informācija, bet arī tās, kas ar šo informāciju ir izdarīts tālāk, kā tā ir izmantota. Bet, eh, ja eh, viss tā notiek kā parasti, tāda rutīna ir iestājusies, tad informācija eh, varbūt arī kaut kur nosūta. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mūsu viesiem pateicamies komisāru kungam par to, ka atvēlējāt mums savu Eh, dārgo laiku. Un Belinda Paika mm, paliks mūsu sanāksmē un atbildēs uz citu deputātu jautājumiem. Lielas paldies mūsu viesiem. Paldies, ministra kungs. Kolēģi, mums ir jāturpina uh, izskatīt mūsu darbas kārtību Eiropa, un mūsu viesi ir Lina Vosiļūte no Eiropas politisko studiju centra. Un uh, Gudēna kungs. Tātad Vosiļūtes kundze mūs informēs par uh, pētījumu, vai uh, Schengena ir izturīga pret krīzi. Liels paldies par to, ka esat mūs uzaicinājuši prezentēt šo pētījumu. Vispirms eh, gribu teikt, ka šis pētījums ir radies sadarbojoties septiņiem eh, Schengens jautājumu speciālistiem. Un uh, arī eh, vienai no eh, ietekmīgākajām domnīcām šajā jautājumā. Tā tad eh, tika izvēlēti šādi jautājumi. Vai Schengens pārvaldības sistēma ir noturīga pret krīzi, vai Schengenas juridiskais ietvars tiek efektīvi īstenots, treškārt, vai nepieciešams veikt likumdošanas reformas, un pēdējais, kā nodrošināt, uh, efektīvāku juridisku un demokrātisku atbildību. Tālāk šajā slaidā ir atspoguļota mūsu metodika. Mēs analizējām gan juridiskos aspektus, gan politiskos aspektus. Mēs a, uh, izmantojām a, uh, uh, semistruktūrētas intervijas ar a, politi politiskajiem līderiem un dalību valstu pārstāvjiem, kā arī Eiropas Savienības aģentūrām. Mēs detalizēti izanalizējām darb, dalību valstu nosūtītos brīdinājumus un tāpat analizējām diskusijas starp interesētām pusēm par uh, Uh, pilsoniskās uh, sabiedrības lomu šajos jautājumos. Nedaudz atskatīsimies vēsturē, kā tika izveidot pašreizējā Schengens pārvaldības sistēma. 2011. gadā Francijas, Itālijas lieta liels skaits Tunisijas pilsoņu cauri Itāliju iebrauca Francijā. Francija vienpusēji atjauno robežu kontroles un rodas uh, strīds Eiropas Savienības līmenī. Un uh, tiek uh, atzīts, ka uh, Schengens pārvaldībā Eiropas Savienībā jāspēlē lielāka loma. Eiropas parlaments arī sev pieprasa lielāku ietekmi pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās un it īpaši pēc Schengens izvērtēšanas un monitoringa mehānismu izveidas. 2013. gadā uh, ir uh, ieviestu Schengenas likumdošanas reformu, tātad Schengenas uh, robežu kodeks uh, attiecībā uz iekšējo un ārējo robežu pārvaldību dalību valstīs. Um, tāpat tiek uh, noteikti izņēmumi un noteikumi par iekšējo robežu atjaunošanu. Un uh, otrs elements ir Schengenas izvērtēšanas un monitoringa mehānisms. Uh, Uh, kura mērķis ir nodrošināt Schengens akī uh, pareizu piemērošanu. Un šeit akcents tiek likts uz ārējām robežām un ar to uh, tām saistītiem uzdevumiem. Nākamais slaids. Galvenais jauninājums Schengens robežu kodeksā ir 29. pāns, kas paredz iekšējo robežu uh, kontroles pagarināšanu līdz pa diviem gadiem, uh, to, tās pagarinot ik pēc sešiem mēnešiem. Tas ir uh, nu, pēdējais pasākums, uh, kuru, uh, protams, izmanto nelabprāt. Um, uh, mehānisms ir uh, pār izveidots eh, no starpvaldību eh, lēmumu pieņemšanas mehānisma uz eh, tādu mehānismu, kur noteicošā loma ir komisijai, DG Home un padomēji. Šengens pārvaldības reforma ietver pozitīvus aspektus - atbildība, eksta, post, atskaites, ko sniedz dalību valstis. Tomēr mēs konstatējām, kā par spīti tam, ka Eiropas parlaments ir iegūst tiesības saņemt informāciju par to, kas notiek Schengens izvērtēšanas misijās un saņem informāciju par atskaitēm un ieteikumiem. Tomēr ir grūti praktiski piekļūt šādai informācijai esam dzirdējuši liecības par to, ka deputāti dodas uz kādu uh, slepenu telpu un tad uh, siena kaudzē mēģina atrast adatu. Kā jau uh, DigiHome kolēģi to paskaidroja, jaunā pārvaldības reforma tika īstenot ārkārtas situācijā, kad uh, liels skaits cilvēku meklējot starptautisko uh, aizsardzību devās uz Eiropu. Tā bija tā saucamā bēgļu krīze, un dalībvalsts reaģēja atjaunojot robežu kontroli uz iekšējām robežām. Tas liecina par to, kādas, uh, ar kādu ārējām robežām saskaras Eiropas patvēruma un migrācijas sistēma. Mūsu galvenie secinājumi ir šādi. O, formāli dalība valstis ievēroja Schengenas robežkodeksu un iesniedza brīdinājums, tās nerespektēja Schengenas garu pamatojums, samērība un uh, mm, uh nepieciešamība netika atbilstoši pamatotas. Tāpat konstatējām, ka netika ņemts vērā šajos brīdinājumos arī, kā tas ietekmēs Eiropas Savienības pilsoņu uh, tiesības uz brīvu pārvietošanos. Un bija arī lielas neskaidrības dalību valstu vidū, par ko ir runa, vai tie ir visi migranti vai patvērumu meklētāji. Tas bija centrālais jautājums, kādas procedūras jāizmanto vai kopējo um, Eiropas patvērumu sistēmu vai uh, Schengens robežu kodeksu. Schengenas izvērtēšanas un monitoringa mehānisms ir kļuvis par galveno uh, informācijas avotu, lai iedarbinātu Schengenas robežu kodeksu 29. pantu. Tomēr uh, no 2015. gada novembra ir notikušas ievērojamas pārmaiņas, kad tika nosūtīta uh, misija uz uh, Grieķiju, un tas bija galvenais komis, komisijas un padomas arguments, lai iedarbinātu 29. pantu. Kā mēs konstatējām mājā, e, situācija bija atšķirīga. Ieradās e, neliels skaits cilvēku, tika iesniegts e, neliels skaits patvēruma pieprasījumu, līdz ar to šis 29. pāns balstījās uz Uh, drīzāk bailēm par iespējamu sekundāru migrantu pārvietošanos nekā uz reāliem faktiem. Mēs tāpat konstatējām, ka uh, dalībvalstīs, kur netika atjaunot uh, kontrolas iekšējām robežām, nebija arī īsta skaidrības, ko nozīmē aizliegtās robežu kontrols uz iekšējām robežām un atļautās policijas kontrols uz robežām. Mēs uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji lieci, uh, mūs informēja par to, ka arvien biežāk uh, tiek izmantotas policijas kontrols uz uh, robežām. Tāpat uh, patvēruma meklētāji tiek uh, pasludināti par nelegāliem imigrantiem, lai pamatotu robežu kontrolas atjaunošanu. Un uh, nav arī skaidrs, kā, kur šie cilvēki atrodas, kur tie ir jāreģistrē, jo vieni tika reģistrēti ar SIS2 sistēmas starpniecību, bet pat patvērumu meklētāji ir jāreģistrē Eirodak sistēmā, un šeit ir jābūt uh, skaidrai atšķirībai. Un mūsu secinājumi ir šādi. Nav nepieciešams reformēt uh, likumdošanu, jo uh, Schengena ir noturīga pret krīzi, bet kas ir nepieciešams, ir nepieciešams labāk iztenot pašreizējos tiesību aktus. Komisijai jāspēlē sava loma, un jābūt Eiropas Savienības tiesību aktu un līgumu sargātājai Eiropas parlamentām ir jāizmanto e, savas pilnvaras un jānodrošina lielāka demokrātiskā kontrola. Tādēļ mēs e, nākam klajā šādiem ieteikumiem. Pirmkārt, komisija komisijai būtu jāizmanto samērības tests un jāizvērtē, vai tiešām kontrols uz iekšējām robežām ir nepieciešams. Tāpat būtu jāizvērtē ietekme uz pamattiesībām un uh, personu brīvu, uh, Eiropas Savienības pilsoņu brīvu pārvietošanos. Eiropas parlamentam ir uh, jā panākt tādu procedūru, lai uh, reāli informācija būtu pieejama. Eh, ir nepieciešams arī izvērtējuma mehānisms par patvēruma jautājumiem līdztekus eh, Schengens izvērtēšanas mehānismam. Tāpat ir nepieciešamas eh, jaunas vadlīnijas par policijas kontroli uz iekšējām robežām. Tāpat ja ir nepieciešams izvērtēt, kā tiek izmantota SIS-2 Eiropas Savienības datubāze, vai tā netiek ļaunprātīgi izmantot, un tāpat ir jāizvērtē ja, arī visas Schengens izvērtēšanas misijas gan uz iekšējām, gan ārējām robežām. Šobrīd tas tā nenotiek. Un noslēgumā arī pilsoniskā sabiedrība varētu spēlēt savu lomu. Uh, Uh, sniedzot neatkarīgu informāciju par to, kas reāli notiek. Ceru, ka jūs uh, izlasīsiet mūsu pētījumu un esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies par uh, sagatavoto pētījumu un pāriesim pie nākošā pētījuma To ir sagatavojis virsgudēns arī jūs, varbūt varētu iekļauties desmit minūtēs. Jūs teiksit ievadvārdus un pēc tam mēs uzklausīsim profesoru. Paldies priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Dažas uh, vispārīgas ievada piezīmes, lai atgādinātu to, ka Schengen sistēma uh, līdz pat nesaram laikam varēja tikt uzskatīt kā viens no Eiropas integrācijas galvenajiem sasniegumiem, jo konkrētā veidā tika um, padarīta vienkāršāka personu, preču un pakalpojumu pārvietošanās. Taču pēdējā laika notikumi parāda nopietnos trūkumus kopējā uh, patvēruma, migrācijas un robežu kontroles politikā. Šie trūkumi, kā arī bažas par iekšējo drošību, ir likuši vairākām Schengenas zonas dalību valstīm uz laiku un saskaņā ar esošajiem nolīgumiem ieviest iekšējās robežu kontrolas. Un šajā situācijā Libēja komiteja ir lūkusi sagatavot potenciālu analīzi tam, e, kādi riski var rasties e, no iekšējo robežu kontrolas ieviešanas. Mēs meklējam atbildi uz diviem galveniem jautājumiem. Kādi būs ekonomiskie, sociālie un politiskie, e, politiskās sekas šiem pasākumiem? Otrkārt, kādi eh, būtu potenciālas priekšrocības saskaņotām darbībām šajā jomā. Mēs eh, sagatavojam eh, slēdzienus balstoties uz šiem pētījumiem turklāt. Arī Pagā, šogad maijā tika publicēts inkopētījums pār robežu kontrolas ietekmi uz iebe, iekšējās robežās uz iekšējo tirgu. Un šajos pētījumos mēs pievērsām uzmanību trim iespējamiem scenārijiem. Pirmais divus gadus pārtraukt Schengenas sistēmu piecās valstīs, kas šobrīd ir ieviesušas robežu kontroli. Otrais scenārijs ir divu gadu Schengenas sistēmas darbības pārtraukšana eh, pilnībā un iekšējo robežu eh, kontrolas atjaunošana viscaur Schengenas telpā. Un visbeidzot, trešais scenārijs Šengenas darbības eh, pārtraukšana visā tās telpā uz nenoteiktu laiku. Mēs eh, veicām ekonomisko izmaksu analīzi visiem trim scenārijiem. Pirmajā scenārijā piecas valsts uz diviem gadiem un uh, balstoties uz to, ka cilvēka resursu eh, relokācija notiktu uz esošo pamatu, izmantojot esošās iespējas, mēs lēšam, ka tas izmaksātu 211 miljonu eiro. Otrais scenārijs - Schengen sistēmas atstāšanos diviem gadiem visās valstīs. Uh, hipotēze bija līdzīga, bet tā kā tās būtu visas iekšējās robežas, kuras tiktu kontrolētas, tad e, izmaksas tiek lēstas no 4,4 līdz 7 miljardiem eiro. Savukārt trešais scenārijs e, pastāvīga atjaunošana robežām uz nenoteiktu laiku, atjaunot robežu kontrolas posteņu, uz, e, izmaksas būtu 20 miljardi fiksētajās izmaksās un 2 līdz 4 miljārdi e, katru gadu operatīvajās izmaksās, kas nozīmētu no 0,2 līdz 0,4% no Eiropas Savienības IKP. Tā kā robežu kontrolas atcelšana Šengenā tika pavadīta ar atsevišķiem eh, tiesiskās sadarbības un policijas sadarbības pasākumiem. Tas eh, arī noveda pie tā, ka tika vairāk atsavinētas eh, nelegālās narkotiskās vielas Eh, zinām rezultāti tiks sasniegt. Un visbeidzot, mēs arī konstatējam, ka drošības uztvere eh, pilsoņu vidū nav paplašinājušies pēc Schengens telpas atmašināšanās 2007. Eh, gadā. Savukārt, uzticība tai šķiet vairāk apdraudēta Eiropas Savienībai, nespējot efektīvi cīnīties pret bēgļu krīzi. Tāpēc ziņojumi ieteikumi ir no vienas puses atjaunot uzticību pilsoņiem kapacitātei cīnīties pret bēgļu krīzes parādītajiem trūkumiem, tai ir jābūt nekavējošai prioritātei. Otrkārt, veikt saskaņotas darbības Eiropas līmenī, lai veicinātu uh, eh, solidaritātu un sadarbību starp eh, dalībvalstīm. Un visbeidzot, uh, balstīties uz piecu uh, atjaunojošo, uh, robežu kontroli atjaunojošo valstu pieredzi un uh, spērt attiecīgus soļus. Paldies no manas puses, tas ir viss, un tagad es dodu vārdu profesoram Pīrsam. Thank you very much. Pa... Pleasure to introduce the RAND Europe Liels paldies! Man ir liels prieks iepazīstināt jūs ar mūsu pētījumu par šo svarīgo jautājumu nebija iesaistījies um, šajā pētījumā, tādēļ sniegšu varbūt savu rezumējumu un izvērtējumu, tīri savu viedokli par jautājumiem, kas skatīt pētījumā. Mēs pēc idejas šajā pētījumā esam apskatījuši iespējas un ieguvumus no kopīgas rīcības AS līmenī. Jautājums par to, kādas reformas varētu tikt veiktas Schengenā. Visticamāk būs jāveic reformas, lai risinātu bažas, kas lika vairākām dalībvalstīm atjaunot iekšējās robežu kontrolas. Un esam mēģinājuši arī identificēt tās jomas, kas varētu gūt papildus uh, ieguvumus no integrācijas, kāda būtu pozitīvā ietekme šiem pasākumiem. Uh, kā komisija par to iepriekš jau runāja. Šeit esmu balstījies uz Rand Europe ziņojumu, kurš uh, ir sasaistīts ar Cost of Non-Europe bez Eiropas izmaksas ar šo pētījumu. Kāda tad ir īsti šī pētījuma mērķi. Tajā ir mēģināts uh, vērtēt ekonomisko, sociālās, politiskās izmaksas, uh, atjau, tam, ja tiktu atjaunots iekšējās robežu kontrolas še, starp Schengenas valstīm, un mēģināts vērtēt arī potenciālos ieguvumus no papildus Eiropas Savienības uh, līmeņa rīcības. Schengenas satvarā un aptverot arī jautājumus, kas tieši nav saistīti ar Schengenu. Lai uzdot šo jautājumu, ir jāsaprot, kādi būtu potenciāli ieguvumi, kas varētu um, rasties saskaņotākas rīcības rezultātā. Redzam, ka šeit ir četri elementi aplūkoti ziņojumā. Pirmkārt, uzlabot uh, esošās likumdošanas īstenošanu. Jautājums par to, vai Schengens informācijas sistēmai vajadzētu iekļaut, iekļaut papildus lietojumu un funkcionalitāti, ko darīt ar esošo izvērtējumu sistēmu, ko darīt ar jaunu Frontex versiju, kas nu pat ir ticis radīts. Ko darīt ar to, kā aizpildīt robus esošajā tiesības sargājušu iestāžu un policijas sadarbībā, uh, un uh, Dublinas sistēmas atpakaļnosūtīšanas politikas pārskatīšana, sadarbība ar tranzītu valstīm. Un, ja aplūkojam šos elementus atsevišķi, tad Schengenes pārvaldības satverā ir vairāk jautājumu, kas nu jau ir izskanējuši. Komisāra kungs jau runāja par to, ka ir jāizvērtē Schengenes informācijas sistēma līdz gada beigām, kā ir paredzēts likumdošanā. Tā varētu būt viena no iespējām, kas ļautu mums mainīt uh, normas, noteikumus, lai Schengenas informācijas sistēmā būtu iekļaut papildus informācija. Tie ir no mana skatu punkta raugoties. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka es apšaubītu patiesībā to, vai ir nepieciešams iekļaut papildus daudz informācijas par neregulārās migrācijas jautājumiem. Konkrēt tādēļ, ka Eirodak maijā bija jauns Eurodak eh, priekšlikums, kurā ir izsināti daudzi um, elementi saistībā ar uh, regulāro migrāciju, tādēļ varbūt Schengenā nebūtu nepieciešams to iekļaut. Ir jāsaprot, kādā veidā radīt pievienoto vērtību, strādājot paralēli Eurodak, bet tad jājautā, vai Eurodak tiešām darbosies, kā komisija to piedāvā. Protams, vienmēr ir jautājumi par datu aizsardzību, izmaksām. Uh, kā jau saistībā ar daudziem komisijas priekšlikumiem, ir uh, jāpaturprātā abi šie pasākumi, ir jānodrošina konsekvence un samērīgums. Gribētu piekrist ziņojumā teiktajam, ka nav milzīgas nepieciešamības pilnībā mainīt Schengenas pārvaldības saturu. Lai arī, kā jau citi runātāji norādīja, visticamāk Eiropas parlamentam būtu vērts iegūt papildus informāciju par to, kādēļ valstīm šķita, ka būtu nepieciešams atjaunot robežu kontrols, jo ne visi kriteriji tikuši izpildīti. Vēl ziņojumā ir teikts, ka šo soļu ietekme būs ierobežota, un viena lieta, ko varētu darīt pārskatot reformējot Schengens informācijas sistēmu, ir dalīties informācijā par terorismā aizdomās turētām personām. Šī informācija tiek izmantot, pagātnē tā netika pārāk izmantot, un ja tas savukārt būtu bijis izmantos, tad varbūt bija būtu bijis izvairīties iespējams no dažiem teroristu uzbrukumiem. Nu, var, par to ir noteikti vērts domāt. Tālāk ārējās robežu kontrolas. Ir zināmi ierobežojumi, kā jau tika norādīts arī ziņojumā, saistībā ar jauno Frontex versiju, nu, ja nosaukums nemainīsies, jo tur paļāmies uz dalībvalstu spēkiem. Bet tagad tam ir papildus budžets, papildus kapacitāte, un dalībvalstīm principā ir arī papildus pienākumi, kas iepriekš tam nebija. Protams, ka regulā ir tikus piemērot tikai 6-7 dienas, tādēļ nu nevaram vēl būt neko droši par to, kāda būs ietekme. Striktāks pārbaudas uz ārējām robežām. Tas visticamāk būs visai efektīvs solis, jo īpaši attieks tiks darīts paralēli ar Eiropas antiterorisma direktīvas pārskatu 2008 kurā cita starpā koncentrējamies uz uh, ārējiem um, svežzemi karotājiem. Cerams, ka padomu turpmāko nedēļu laikā panāks vienošanos, uh, par abiem šiem dosjēm, un tādēļ būs interesanti skatīties, kā tie kopā darbosies. Bet jāpaturprātā bažas par cilvēktiesībām, lai netiktu nepareizi personas identificētas par teroristiem, tie ir balstoties tādiem vispārīgiem riska krit, izvērtiem kritērijiem. Varētu būt citi iemesli, humanitārā palīdzība, arī tas varbūt ir par iemeslu, lai cilvēks dotos regulāri un uh, strādātu tuvajos austrumos un visticamāk būs arī tiesība akts, par ko tiks panākt vienošanās par ieceļošanas, izceļošanas sistēmu. Vismaz padodas līmenī tur tiek ļoti aktīvi strādāts, un arī tur. Tātad tas jāapturprātā. Viena lieta, kas ziņojumā nav iekļauta, ir tas, ka nav pētīta ietekme, jo ir pārāk to darīt, nav pētīta Brexit ietekme un sekas Brexit, eh, Lielbritānijas izstāšanās vist, visticamāk nozīmēs, ka būs krietni lielāki, eh, lielāks skaits eh, ne ES migrantu, kas pārvietosies Schengenā, jo to skaitā būs arī Briti. Un, ja es pareizi sapratu, ka brīvā persona pārvietošanās starp Lielbritāniju un Schengen zonu neturpināsies. Ar Īriju varbūt tā būs, bet ar Lielbritāniju nē. Nu, arī tas nozīmē papildus izmaksas abām pusēm. Uh, un arī tie, tas ir jāierēķina, jāsaprot, ja vien nebūs kaut kāda īpaša vienošanās, kas noteiktu izņēmumu tātad izmantot Lielbritānijai ieceļošanas, izceļošanas sistēmu. Nu, Es varēju domāties, ka šeit būtu īpaši vienošanās, bet es nedomāju, kāds būs milzīgā sajūsma. Tā ir visi ir elementi, kas jāpatur prātā jums komitejā turpmāko gadu laikā, skatot šos jautājumus. Bet Brexit gadījumā īpaši aktuāli ir atcerēties par izmaksām arī Eiropas Savienības pusē saistībā ar robežu pārbaudēm un vīzām. Tālāk uh, krimināla tiesiskā sadarbība, policijas un tiesu sadarbība. Visticamāk, uh, papildus sadarbībai būs pozitīva ietekme. Kā jau es minēju, tad Schengenas informācijas sistēma ir tā, kas um, varētu būt vislabākajās vislabākā iespēja īstermiņā apmainīties ar policijas un kriminālas sadarbības informāciju, un kā ziņojumā jau ir norādīts, lielākā mērā tiks izmantot pirkstu nospiedumi jau pavisam drīz esošajā sistēmā, un arī tas varētu būt vērtīgi, lai identificētu aizdomās turētās personas, protams, arī šeit jāievēro visu datu drošības pienākumu un saistības. Pēdējais slaids patvērumu migrācija. Arī šeit ir zināmas bažas kas ir man, kas ir daudziem NVO, jo īpaši saistībā ar vairākiem komisijas priekšlikumiem Dublinas sistēmas kontekstā. Šeit jo īpaši jādomā par to, kādā veidā ir mēģināts noteikt prioritātes, atpakaļ nosūtīt personas uz Turciju ģimenes apstākļu dēļ. Kā jūs zināt, tad šobrīd uh, uh, ir nosacījums par ģimenes atpakaļ atvienu, apvienošanu, arī praksē varbūt tas nenotiek, ir mazgadīgas personas, bērni, mazaizsargāts personas. Praksē tas īsti nedarbojas, tam nav īsti arī pietiekam liela uzmanība pievērst ne Eiropas Savienības līmenī, ne arī nacionālā līmenī. Komisija šeit mēģina noteikt prioritāras, drošas trešās valstis, un uh, tā ir prioritāte pirms ģimenes atpakaļ apvienošanas. Manuprāt, vienīgā drošā vieta bērnam ir um, kopā ar vecākiem un uh, sievai ar vīru. Tādēļ es nedomāju, ka tos vajadzētu šķirt un sūtīt uz citām drošajām valstīm. Tam to vajadzētu izmantot par pamatu. Tālāk uh, ir daudz uh, jautājumu, kur ir. Um, bažas par cilvēku tiesībām, kur parlamentam ir jāsako uh, situācijai, ir jāizmeklē mm, visi šie aspekti. Nu, ja runājam par Afganistānu, tad šīs valsts valsts piedarīgie uh, lielos apjomos ir uh, guvuši apstiprinājumu patvērumu pieprasījumiem, bet tajā pašā laikā es mēģinu atpakaļ nosūtīt aizvien lielāku cilvēku skaitu papildus piezīmes par politiku, par īstenojamību, politisko pieņemamību. Šeit jārunā par uh, ceļojumu atļaujas, atļauju sistēmu, ko komisija ir ap, apņēmusies izstrādāt, Schengens informācijas sistēma, termiņi, vīzu informācijas sistēma. Viss šādi tehniski sarežģīti risinājumi, tiem ir nepieciešams ne tikai papildus laiks, bet arī resursi, un visticamāk būs arī tehniskas problēmas. Ne visi šie varianti, kas ir uh, iekļauti, būtu priekšnosacījumi atgriešanās, lai mēs varētu atgriezties pie Schengen sistēmas. Ir jādomā par laiku, ir jādomā par izmaksām, ieceļošanas, izceļošanas sistēmas izveidē būs nepieciešams laiks atļaujas. Uh, sistēmai būs nepieciešams laiks, tā būs at, atpiemērojama arī apvienotajai karalistei, un kamēr gaidām, nu tad pārsniedzam šo divu gadu maksimālo laiku, kas bija uh, not, tātad noteikts kā iespēja atjaunot robežu kontrols. Un tad, nu, ir cilvēki, kas jautā, vai uh, novembrī nepieciešams atjaunot uh, robežu kontrolas turpmākajiem sešiem mēnešiem. Tātad, jebkurā gadījumā laiks, kas būs nepieciešams, lai šos priekšlikumus īstenotu, būs nepieciešams, un ir pašiem sev jājautā, kā jūs darāt šeit komitejā. Uh, Eiropas Savienības Turcijas vienošanās, kas tiek īstenot Rietumu Balkanu maršruts, kas ir ticis slēgts, jājautā, vai ir uh, jāpatur spēkā Schengenas uh, apturēšana, vai varbūt tā vietā vajadzētu koncentrēties to, ka pārvietošana a, darbojas no Grieķijas, piemēram, sākot ar ģimenes locekļiem, mazā, mazai aizsargātām personām, tāpat arī no Itālijas, tā vietā, lai mēs meklētu um, atrunas, lai atjaunotu robežu kontrolas. Nu, es ceru, ka mm, noderēšu informācija, tas ir ļoti labs ziņojums, ceru, ka esat ar to iepazinušies. Tas ir liels pienesums šīm debatēm un jautājumiem, par ko mums jārunā. Liels paldies! Much, uh, un liels paldies, profesor Pīrs! Kolēģi, kas uh, zinās, ka jūs ļoti aktīvi uh, sakot komitejas darbam, ja nesakot Pīrsa kungam Twitterī, tad uh, aicinu piesakot, jo ļoti interesantas. Uh, um, tur pārdomas un informācija. Ir trīs runātāji pieteikušies, kolēģi daudziem nācies doties prom, Koelju kungs, Karatsabi kundze un Vimbergas kundze šajā paneļa diskusijā gribētu uzdot jautājumu, vai ir vēl kāds? Šķiet, ka ne, visi laikam noguruši. Uh, ir kolēģi, kas nedaudz aizsnaužas. Nu, viena no tādām palākām pēcpusdienām ar britu laika apstākļiem. Koeliju kungs, lūdzu. Thank you so much. I have... Liels paldies. Jautājumu man nav daudz, bet gribēju pateikties abiem um, runātājiem par ziņojumu, tātad bez Schengenas izmaksas. Uh, Kā jau tika minēts, kā minēja komisārs, Schengen ir lielākais veiksmes stāsts, bet ir jā, jādefinē, kādas ir izmaksas jāatsakāmies no Schengens. Ja iznīcināsim Schengenu, iznīcināsim ne tikai vienu no Eiropas projektu lielākajiem veiksmes stāstiem, bet kaitēsim arī tam, kā jārīkojas nākotnē, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmu un darba vietas un ekonomiskās ne Schengenas izmaksas ir neticamas pilnīgi, kā jūs norādījāt pilnīgi pareizi. Tiesa kungs, jūs teicāt, ka ir jāuzlabo Schengenas īstenošana, izpilde. Var jums piekrist, vienīgais jautājums. Kādā veidā to varam paveikt? Vai tas jādara ar komisijas pārkāpuma procedūras palīdzību, vai mums ir citi instrumenti mūsu rīcībā, lai stiprinātu Schengenu? Un par pirmo pētījumu. Vai Schengena ir noturīga pret krīzi? Šeit var teikt, ka pilnībā var pievienoties četriem galvenajiem secinājumiem. Nav nepieciešams veikt citas papildus reformas, ir nepieciešama labāka īstenošana. Un ir jāpanāk, lai komisijas uzņemtos savu lomu kāds atrunāt līgumā. Un Eiropas līmenī savukārt nepieciešama uh, demokrātiskā atbildības sajūta un kā jau uh, priekšsādātājs teica sākumā, esam pieņēmuši konkrētus lēmumus šajā komitejā, lai to paveikt. Es īsti nezinu, vai jums ir taisnība par pārbaudēm robežu zonās. Manuprāt, ir iespējams nodrošināt policijas pārbaudas robežu zonās, lai arī es piekrītu, ka ir kaut kāda pelēkā zona, un tad ir jālem viens vai otrs gadījums. Bet, jebkurā gadījumā, varu piekrist lielajai daļai arī jūsu secinājumu un jūsu rekomendāciju. Lielas paldies! Paldies, Karlos. Anna, Anna Marija Karatsu Bild. Liels paldies, nu es ļoti aktīvi sakoju šai diskusijai. Manuprāt, tā ir pat vairāk nekā nepieciešama, un šis ir īstais brīdis to noturēt, jo mēs citādi ieslīkstam rutīnā, kad Schengena brīvā pārvietošanās, kas ir galu galā viens no mūsu Eiropas stūrakmeņiem, kas ir veiksmes tāds, kas ir nepieciešama, kas ir arī Stokholmas programmas brīvības, uh, un tiesiskuma zona, pie kuras strādājam ilgus gadus. Un nu vairs par to nerunājam. Šī brīvā zona, telpa kļūst par migrācijas pārvaldības uh, instrumentu un tā tiek uh, ļaunprātīgi izmantot. Manuprāt, um, bija pilnīgi taisnība uh, dalību valstīm dot ārkārtas mehānismu, bet jau pašā laikā aizmirsām, ka tam jābūt pagaida pasākumam, kā pēdējai izvēles iespējai, uh, un to nevajadzētu izmantot tad, kad runājam par migrantiem. Tas ir jāizmanto tad, kad ir problēmas ar sabiedrisko drošību. Un te ir jāpievērš arī ekstra, galai lab, labējām debatēm, um, ka tiek teikts, ka migranti, migranti ir apdraudējumi sabiedrības drošībai, un tas, manuprāt, nav uh, pieņemami. Es biju Lībe misijā uz Zien, uh, Zviedrijas dienvidiem, lai saprastu, kā Schengen darbojas. Sistēma starp Dāniju un Zviedriju ir ļoti uh, īpatnēja, tur ir uh, pilnīga integrācija, un mēs, uh, es, es IMKO esmu piedāvājis skatīt ziņojumu par uh, Schengenas izmaksām. Manuprāt, par Schengenu ir jārunā ne tikai saistībā ar migrantiem, bet jājautā, kāds ietekmē cilvēku dzīves. Uh, Zviedrijas dienvidos es biju pilnīgi šokēta par to, cik daudz cilvēku ir zaudējuši darba vietas, cik cilvēki vairs nevar doties uz darbu ikdienā, cik cilvēki nevar uh, paņemt uh, bērnus bērnu dārzā skolā. Tas tiešām ir ietekmējis esošo situāciju, un ekonomiskā ietekme un ekonomiskie zaudējumi ir milzīgi. Izmantoju šādu iespēju, jo tā bija tā misija, kur devos Lībe. Uh, ietvaros, un tur es kā Zviedrijas deputāte varbūt man ir papildus informācija, bet domāju, ka tas attiec arī uz citām Eiropas daļām. Šie aspekti, šie zaudējumi, tā, š, tas, ka tādējādi tiek ietekmēta cilvēka ikdienas dzīve, tas kaut kur ir pazudis tulkojumā. Tad gribu jautāt, kā varam pie tā atgriezties. Vēl kāda lieta. Tāda valsts kā Zviedrija ļoti lielā mērā atbalsta pārvietošanās brīvību, bet mums bija piespiedus kārtā jāpieņem šāda uh, šāds lēmums, jo citas valsts nepietiekami nopietni uztvēra migrācijas pārvaldību. Un, diemžēl, mums nav pienācīgas kontrols par ārējām robežām, kas ir priekšnosacījums uh, brīvai pārvietošanās kustībai Eiropas iekšienē, un nav pilnīgas uh, sadarbspējas starp uh, sis sistēmu un citām. Un, protams, ka uh, Libē komitejā vienmēr jau sakām, ka jāsastrādājas papildus ar Turciju par datu apmaiņu, datu bāzēm, jo viņi zina pilnīgi visu par cilvēkiem, kas ierodas Eiropā. Mēs šo ļoti vērtīgo informāciju neizmantojam, mums ir jāiegūst papildus informācija par cilvēkiem, kas ierodas Eiropā. Un, manuprāt, Dānija, kas attiecas Dāniju, Zviedrija, ir pielaidusi kļūdu sadarbojoties ar Dāniju. Šeit ir divas valsts, kas nav spējušas veiksmīgi kontrolēt ID kartes. Um, kad uh, reizēm to nedara neviens, reizēm to dara divas iestādes reizē, tad gribu jautāt, ko varam paveikt, lai veicinātu iespējas izvērtēt to, ko dara dalība valstis. Ko domā komisija šobrīd darīt, pēc tam, kad ir pagājis vairāk nekā gads, kad dalība valsts šīs iespējas izmanto, un treškārt, ko komisija varētu darīt papildus, lai panāktu, ka dalībvalsts pārrobežu līmenī labāk sadarbojas, efektīvāk sadarbojas, uh, un lai sadarbotos arī policija. Un vēl pēdējais jautājums. Uz Ļute kundzei, un tas man bija ļoti svarīgi, ir mūsums tiek jaukta migrācija Schengena un patvērums un patvērumu kodeks. Šobrīd uh, ir uh, bērni, nepilngadīgs personas bez pavadības, kas tiek nosūtīts atpakaļ, balstoties to, ka ir apturēts Schengenas kodeks, vai tad tas ir iespējams un tā ir pareizi rīkoties. Uh, un ko komisija dara šajā jautājumā. Paldies! Marija, well said. um... Paldies, Anna, arī ļoti labi jūs to pateicāt. Mums ir arī komisijas pārstāvs, varbūt uh, komisija vēlas komentēt. Uh, vispirms došu vārdu uh, vēl. Uh, Uh, deputātei, kas ir pieteikusies debatēs, bet, nu, varbūt mēs varētu uzklausīt pēc tam arī komis, komisijas viedokli. Un tagad Svīnbergs kundze. Vinbergs kundze atvainojas. Paldies. Gribu uh, turpināt iepriekšējās vai komentēt iepriekšējās runātājas teikto par to, cik izmaksā uh, robežu kontrolas atjaunošana īstermiņā un ilgtermiņā, bet var jau pavērst šo jautājumu otrādi eh, kas eh, notiktu tad, cik tas viss izmaksātu, ja mēs robežas nekontrolētu, cik tas mums izmaksātu ilgtermiņā. Nu, Zviedrijā, ja mēs nebūtu slēguši savu robežu tad eh, mums būtu milzīgas izmaksas. Mēs to izdarījām vispār pēdējā brīdī. Situācija bija tik šausmīgi, ka mēs jau sākām celt telšu pilsētiņas, lai uzņemtu migrantus, un esam uh, priecīgi par to, ka varējām gūt šo attēlpu. Lai vismaz nodrošinātu, ka cilvēku tiktu izmitināti cienīgos apstākļos, jo vairs nebija Uh, nekādas mītnes, kur bēgļus izvietot. Tagad ir uh, termiņš 12. novembris. Kas notiks? Vai mēs varēsim saglabāt robežas uh, slēgtas vai nē, vai saņemsim šādu atļauju vai nē? Un uh, Eh, protams, eh, notiek jā, kavēšanās uz eh, Zviedrijas un Dānijas robežām cilvēkiem, kas brauc turpat pakaļ, bet tas pats jau notiek Strasbūras lidostā, kad mēs ierodamies. Bet, nu, ja atbilstoši strādā, tad jau šī rinda virzās uz priekšu pietiekam ātri. Runa taču ir par drošību. Un uh, arī, kad mēs uzzināsim, kas tad notiks. Uh, 12. novembrī. Mums tas būtu jāzina saulaicīgi, kad es dodos uz Zviedriju. Tad dzirdu no policistiem, robežsargiem, ka viņi neko nevar uz priekšu plānot. Viņi nezina, vai robeža paliks slēgta pēc 12. novembra vai nē. Tālāk par robežu kontroli. Šeit runā par uh, personālu, par dronu izmantošanu bet es gribētu zināt, kāda tehnika ir uh, rob, uh, pirkstu nospiedumu noņemšanai, ko darīs Frontex. Mēs tagad redzam šīs plūsmas, kas uh, ierodās Eiropā no Lībijas, no Ēģiptes, un ko darīs jaunā Frontex struktūra šai sakarā. Paldies, saka priekšstādātājs, nu jau esam uh, nedaudz uh, aizkavējušies. Uh, Uh, pēc mūsu paredzētā darba grafika, un es lūgtu tagad atbildēt uz uzdotiem jautājumiem pēc iespējas lakoniski, un pēc tam arī komisijai būs iespēja uzstāties. Vasilīts kundze, vai jūs vēlētos būt pirmā, kas atbild uz jautājumiem? Jā, paldies. Nu, mēs tikai varam just uh, līdzi Zviedrijas varas iestādēm un uh, to centieniem uzņemt patvērumu meklētājs, bet runa ir par patvērumu sistēmu, nevis par robežu kontrolu šai gadījumā. Un uh, pēc šīs atelpas radīsies jautājums, kādēļ šāda atelpa bija vajadzīga, ja jau mums būtu uh, kopīga, efektīva Eiropas uh, patvērums sistēma, nu tad uh, varbūt šāda atelpa nebūtu bijis vajadzīga. Tālāk par paziņojumiem vai brīdinājumiem, ko ir izteikusi Zviedrijas valdība uh, šeit. Uh, būtībā jau nav runa par drošības jautājumiem, vienkārši par nespēju tikt galā ar lielo cilvēku skaitu, kam nepieciešama uh, humānā palīdzība un aizsardzība. Šeit mēs redzam, ka Zviedrija un piecas citas dalību valstis, kuras atjaunoja robežu kontroli, ir pārgājuši no ārkārtas pastākumiem saskaņā ar 28. punktu uz pantu uz 27. pantā paredzētiem neparedzētiem ap, no, m, mm, um, apstākļiem. Un tā, kad viss šie termiņi ir e, izbeigušies, tad pāriet pie 29. panta. Uh, Ehm, šie ehm, panti nebija tā izstrādāti, lai tos izmantot šādā secībā. Nu, drošības apsvērumu dēļ eh, tas drīzāk bija pamatoti Francijas un Maltas gadījumā. Bet jautājums, vai robežu eh, slēgšana ir pareizais eh, veids, kā cīnīties pret terorismu un vai šāda robežu kontrola palīdzā uh, neutralizēt teroristu organizācijas un vai šie pasākumi ir um, atbilstoši. Par uh, migrantu bērniem, kas ir uh, palikuši vieni paši, ja jūs pamatoti norādāt uz vienu no jautājumiem, kas jāatrisina neatliekami dalību valstis attiecībā uz sekundāru tā saucamo nelegālo migrantu pārvietošanos, jo nu, iznāk tā, ka vienā valstī šie cilvēki var saņemt patvērumu, citā it kā nē. Šis jautājums ir jārisina vienotās Eiropas patvērums sistēmas ietvaros, un par laimi arvien vairāk eh, notiek diskusiju par eh, Dublinas un Eiropas patvērums sistēmas pārveidi un par iespējamām alternatīvām. Un pateicos arī uh, Koeljo kungam par to, ka viņš piekrita mūsu secinājumiem par uh, pa, policijas kontroli un robežu kontroli. Nu, Schengenas kodeksā ir parā noteikts, ka policijas kontroli notiek balstoties uz saņemto informāciju, lūgdatiem un ir nesistemātiskas, bet savukārt robežu kontrole tiek īstenot sistemātiski. bet uh, tagad uh, policija sistemātiski uztro, uzturas pierobežā un pārbauda nu, uh, uh cilvēkus uh, migrācijas kontekstā. Nu, tad būtu jāizvērtē, kā šis Schengens uh, robežu kodeks tiek īstenots praksē. Un, uh, Noslēguma komentārs. Mēs vērsāmies pie Eiropas parlamenta aicinot eh, īstenot savu lomu. Mēs varam jums līdzi. Uh, un tiešām būtu labi, ja jūs varētu iepazīties ar uh, visiem šiem dokumentiem, par uh, attiecībā uz šo misiju Grieķijā, kas netika iepriekš izziņota un ar tās uh, konstatēto informāciju, un tad jūs varētu secināt, vai tur bija kaut kas tik slepens vai nebija, un jums jāuzņemas demokrātiskā kontrole. Paldies! Uh, profesors Piersts nu, mēs izvērtējām tiešās eh, izmaksas, eh, bet ir jau arī eh, sociālās izmaksas, ja tā varētu teikt. Nu, tikšanās ar ģimenes locekļiem, īstenot uh, uzņēmēju darbību un tā tālāk, tāpat arī uh, satiksmes um, darbības traucējumi un, un citi aspekti, tos ir diezgan grūti tā skaitļos izteikt. Ja šī robeža kontrola tiktu ieviesta, nu situācija ir atšķirīga šobrīd no tās, kas bija pirms gada. Tagad ir uh, daudz mazāka šī mm, migrantu plūsmu salīdzinot ar uh, pagājušā gada vasaru pēc uh, vienošanās ar Turciju. Tātad šis skaits ir mazāks. Rietumu Balkānu maršruts arī ir slēgts un mazāk cilvēki ierodās uh, Austrijā un Vācijā, Dānijā un Zviedrijā. Uh, Tāpat ir nostieprināta robeža ar Ungāriju. Nu, protams, var kritizēt to, kas tur tika darīts, bet arī mazāk cilvēku ierodas caur Ungāriju. Līdz ar to situācija ir mainījusies, un tas ir jāņem vērā. Mums, mēs vairs nerunājam par to, kas būtu bijis jādara pirms gada, bet gan par lēmumiem, kas jāpieņem šajā novembrī nu, Zviedrijas un citu valstu varas iestādēm, protams, būtu jāspēj plānot uh, to turpmākā rīcība. Bet arī komisijai būtu jāskaidri jāsaprot, ko tad tā vēlas panākt, un tas jāpaziņo, un šīm valstīm būtu arī jāsniedz pamatojums šobrīdējā situācijā, kad um, ir um, mazāks pieplūdums uz Eiropas Savienību. Mēs nevaram ignorēt to faktu, ka situācija ir mainījusies, ka arī likumi ir mainījušies, ir izveidota uh, robežsardze, uh, kad notiek kontrole uz ārējām robežām, Eiropola darbojas aktīvāk Visi šie faktori ir jāņem vērā, un tie uh, norāda uz to, ka nevajadzētu pagarināt šo robežu kontroli, bet ja šī kontrola tiek uh, pagarināta, tad atkal pēc sešiem mēnešiem situācija jāie, jāizvērtē. Komisija. Nē. Pirmkārt, inform, par informāciju, ko parlaments saņem par Schengenas izvērtēšanu. Protams, mums ir svarīgi, lai parlaments saņemtu informāciju. Mēs saprotam, ka daļa no šīs informācijas ir sensitīva, bet uh, mēs arī varam uh, izdarīt uh, secinājums par Schengenas darbību no mūsu pieredzes. Par to es runāšu nedaudz vēlāk šai sanāksmē, bet ļoti labi, ka mēs varam diskutēt šos jautājumus komitejā arī par vispārīgiem secinājumiem, bet būtu jārunā arī par konkrētākiem jautājumiem. Nu, kad mēs 2011. gadā ierosinājām tiesību aktu grozījumus, mēs ierosinājām arī regulāri izvērtēt Schengen sistēmas darbību. Uh, un mēs izvērtējām eh, tātad eh, šo situāciju, un tas tika sagatavots 2012. gadā attiecībā uz eh, robežas tuvumā īstenot tām policijas pārbaudēm nu, valstīs, kur ir pagaidu robežu kontrola atjaunot, mēs arī esam par šīm valstīm sagatavojuši ziņojumu. Tas tika pabeigts pagājušajā mēnesī. Mēs veicam arī tādas pārsteiguma vizītes, piemēram, Austrijā mēs izpētām situāciju, tas pats tagad tiek darīts Francijā. Nu, tālāk par šo lēmumu par robežu kontroles pagarināšanu, kas, jo termiņš beidzas novembrī, nu komisija pieņems lēmumu 25. oktobrī, valstoties uz informāciju, kas saņemta no dalību valstīm par uh, nepilngadīgajiem bez pieaugušo pavadības, nu, uh, mēs varam apspriest individuāli šo situāciju, kad Zviedrija šos nepilngadīgos nosūtīja atpakaļ uz Dāniju, bet nu, es negribētu šobrīd atbildēt uz šo jautājumu. Paldies, Belinda, saka priekšsēdētāja kungs. Nu, interesanti šī vizīte Austrijā. Mēs uh, vēlētos pateikties eh, šim ekspertu panelim par eh, viņu veikumu. Stīv ļoti augstu vērtēju jūsu veikumu. Liels uh, paldies visiem mūsu viesiem, un tagad varam pāriet pie otrās sēdes daļas, otrā paneļa, un uh, Mūsu viesi ir Olivers Seifārds no Frontex, tad izpildirektors uh, Vojceks Kalučinskis no Eiropas komisijas DG Home. Mūsu viesi runās par uh, Schengens izvērtēšanas uh, mehānismu, arī par uh, par uh, robežu un krasta apsārdzes uh, aģentūru, par to runās uh, Ligērīkungs, kurš ir izpildu direktors. Un uh, Mēs varētu arī uzreiz sākt darbu. Okay, so if everyone settled down, we can... Uh... Ja visi ir apsēdušies šeit pie prezidentī galda un zālē, tad dosim vispirms vārdu Fabrisam Legeri, uh, izpildu direktoram. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Vēlos pateikties jums par šo iespēju uzstāties pirmo reizi kā izpildirektors Eiropas uh, eh, robežu un krasta apsardzes aģentūrā. Jā, programmā ir norādīts Frontex, saka priekšsēdētājs, atvainojiet par šo profesionālu standartu pārkāpšanu. Priekšsēdētāji, es tās pārliecināts, ka tā ir kļūda, jo uh, E, tas ir apmēram tā, kā jums ir vārds un uzvārds, jo mēs nodarbojamies ar abiem šiem jautājumiem. Es tikai gribēju sacīt, ka esmu gatavs ar uz lielāku sadarbību ar parlamentu, turklāt, ņemot vērā jaunos noteikumus, ir vairāk pilnvaru, vairāk atbildības, vairāk līdzekļu, un līdz ar to esmu tik tiešām gandarīts uzstāties šajā parlamentu komitejā savā uh, izpildu direktora amatā. Uh, bet tagad, atgriežoties pie šīs dienas temata, Riska analīze, situācijas izvērtējums un aģentūras aktivitātes. Mēģināšu vispirms definēt jums riska analīzi saskaņā ar aģentūras praksi. Es definētu riska analīzi kā aktivitāti, kas nozīmē uzraudzīt galveno virzītājs spēkus, kuri ietekmē situāciju pie ārējām robežām. Šie galvenie virzītāji spēki varētu būt eh, neregulārās migrācijas plūsmas attīstība, bet arī vairāki apdraudējumi, tādi kā, piemēram, kriminālo eh, tīklojumu izveidošanās eh, kādu valstu teritorijās vai nākotnē iespējami terorismu draudu parādīšanās, jo arī šobrīd aģentūras mandātā ir apzināt šāda veida riskus un informēt par to Eiropolu un citas nacionālās aģentūras. Es gribētu teikt, ka Riska analīze nozīmē uzraudzīt šos eh, galvenos virzītājs spēkus, lai vislabākajā veidā varētu izvietot resursus. Tas nozīmē to, ka resursi vienmēr un visur ir ierobežoti. Vai tas būtu nacionālā vai Eiropas Savienības līmenī. Līdz ar to mums ir jālemj par to, kā tos vislabāk izmantot savlaicīgi un visefektīvākajā veidā. Mēs gatavojam risku analīzes ziņojumus, un eh, visstrateģiskākie tiek no, eh, arī nosūtīti parlamentam, komisijai un padomēji. Tāpat regulāri tiek sagatavot ziņojumi un dokumenti ar riska analīzes saturu, kuri dod iespēju aģentūrai pārvirzīt resursus un īstenot kopīgās operācijas. Tāpat ir dokumenti risku analīzes jomā, kas var palīdzēt dalībvalstīm pieņemt savus lēmumus vai vismaz ņemt vērā tos konstatējumus, ko ir atradusi aģentūra, lai varētu pārvirzīt resursus, personālu, iekārtas, kā arī lai varētu lemt par veicamajām darbībām, piemēram, operatīvajiem plāniem, kopīgajām operācijām, kuras īsteno aģentūras, kas tiek balstītas uz konstatējumiem, ko mēs atrodam riska analīzē. Tāpat ir partnerība ar vairākām ārpus Eiropas Savienības valstīm Un šeit es nosauktu mūsu sadarbību ar Turciju, kā arī sadarbību ar Āfrikas valstīm. Un ikdienā mēs saņemam datus un informāciju, varētu to novdēvēt par izlūkošanas informāciju, eh, kas nāk no konkrētām vietām, kā arī mēs izmantojam satelīta attēlus. Tas ir veids, kādā Eh, risku analīze tiek īstenota, izmantojot eh, plaša spektra iespējas. Un tagad es vēlētos runāt par eh, neaizsargātības izvērtējumu, kas ir viena no aģentūras jaunajām misijām. Jaunā regulējuma kontekstā. un es vēlētos definēt eh, neaizsargātības izvērtējumu, jo mēs gatavojamies pieņemt eh, metodoloģiju vadības padomē nākošajā nedēļā. Es vēlētos šo aspektu skaidrot kā sava veida snieguma auditu dalībvalstu kapacitātei un izmantot resursus un ņemot vērā to draudu līmeni, ar kuru tā saskarās. No vienas puses es aprakstīju jau riska analīzi, tagad es aprakstīšu nesargātības izvērtējumu kā pasākumu, kura mērķis ir novērtēt, vai dalība valsts rīcībā esošās iekārtas un resursi atbilst situācijas prasībām. Šeit ir runa par kapacitāti, personālu, tehnisko uh, aprīkojumu, kā arī par to, kā lēmēji iestādes ir savu darbu organizējušas, lai vislabākā veidā varētu šos resursus izmantot. Aizsargātības izvērtējums ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs, tā nav riska analīze. Uh, un to nevar uzskatīt kā vēl vienu riska analīzes slāni, tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs, un šī pasākuma mērķis ir noteikt pasākumus. E, kādi dalība valstīs būtu jāievieš, lai varētu izpildīt operatīvās prasības? Nākošajā nedēļā aģentūras vadības padome nāks klajā ar eh, eh, neaizsargātības izvērtējumu, un, ja metodika tiks pieņemta, tad mēs varēsim vadības padomē pieņemt darba plānu. Mēs esam jau piedāvājuši aģentūrai sadarbībā ar dalībvalstīm un esam organizējuši seminārus, lai definētu darbības pamatlīnijas un pēc tam varētu nospraust kritērijus, lai lemtu, kāda būtu standarta situācija, no kuras tad mēs varētu definēt novirzes. Taču jūs eh, zināsit, ka definēt standarta situāciju dažs nereti ir visai piņķerīga lieta. Eh, mums ir jāņem vērā geogrāfija, ir atšķirīgi izaicinājumi, jo dalība valsts ir geogrāfiski izaicinošā situācijā, tad aprīkojumam ir jābūt atšķirīgam nekā dalība valstī, kas ir mazāk eksponēta riskiem. Un tagad es gribētu pastāstīt par iecerētajiem termiņiem nākošajam gadam, ņemot vērā to, ka uh, un paļaujoties uz to, ka tiks pieņemta izvērtēšanas metodika. Nākošajā gadā notiks izvērtējums visām dalību valstīm, un pirmkārt mēs izvērtēsim metodiku trīs brīvprātīgās dalību valstīs, un pēc tam tā tiks attiecināta uz visām dalību valstīm. Un ja mēs mēģinātu salīdzināt, un es zinu, ka šis jautājums nerad izskan, par eh, salīdzinājumu par Schengens izvērtēju un eh, neaizsargātības izvērtējumu, tad ir jānorāda uz atšķirībām. No manas skatu punktu raugoties, Schengens izvērtējums ir atbilstība Schengens noteikumiem, savukārt neaizsargātības izvērtējums nav juridiskas atbildības, eh, atbilstības izvērtējums, bet uh, tiek pārbaudīta kapacitāte un līdzekļu izmantošanas efektivitāte. Jūs varat rīkoties pilnībā atbilstoši noteikumiem Schengens eh, prasībām, taču, ja nav pietiekamas un eh, pienācīgas līdzekļu izmantošanas, tad eh, darbība var nebūt efektīvā. Līdz ar to neaizsargātības izvērtējums ir nepārtraukts process, un e, tajā tiks aptvērtas visas dalībvalstis, kā tas nenotiek ar Schengens e, izvērtēšanas mehānismu. Un gadījumā, ja aģentūra konstatē kaut ko negaidītu, kādu neparedzētu atbildību, tad izpildu direktors var lemt par vēl viena mērķtiecīgāka izvērtējuma veikšana par draudiem eh, kādai dalībvalstī vai kādu uh, segmentu ārējai robežai, lai būtu gatavībā izvietot vajadzīgos līdzekļus. Tas nenozīmē, ka šeit būtu runa par kādas dalībvalsts vainošanu. Manā izpratnē aģentūras loma ir anticipēt iespējamās grūtības un sagatavot mērus, lai varētu izvietot vairāk aprīkojumu, iekārtu vai operāciju. E, neaizsargātība var izpausties ļoti plašā spektrā. Piemēram, viens jautājums, kā Eiropas Savienības robežas ir gatavas uh, detektēt falsificētus dokumentus un ko darīt, ja atsevišķi segmenti ārējām robežām nav šādai e, detekcijai gatavi. Vēl cits neaizsargātības veids būtu, e, kas notiktu, ja kādā no nu, dalībvalstī nav gatavības plānu, lai uzņemtu lielus bēgļu vai e, migrantu plūsmas Šie ir piemēri, kurā nav runa par atbilstību likumprasībām, bet par kapacitāti un efektivitāti, kas ir izvietota konkrētajā vietā. Es neizteikšos pārāk gari, man šķiet, ka manā rīcībā bija desmit minūtes, un ar to es arī gribētu savu uzstāšanos nobeigt, norādot to, ka mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas komisiju, un pat Eh, Schengenas izvērtēšanas mehānismā aģentūra ir eh, procesa dalībnieks, mēs sniedzam mm, eh, savu pieredzi, un dažkārt mēs inspirējam komisiju pār vietām, kur vajadzētu notikt kādai negaidītai vizītei. Paldies, Džerī Kungs! Un tagad dosim vārdu Sifertam, kurš strādā komisijas Home ģenerāla direkcijā, kurš ir nodaļas vadītājs vienībā C2, kas risina robežpārvaldības jautājumus. Paldies! Desmit minūtes, desmit punkti. Jūs tagad dzirdējat par Schengenas izvērtēšanas mehānismu, par neaizsargātības izvērtējumu un varētu domāt, vai tad eh, tas nav viens un tas pats un darbības nepārklājas. Mēs saskatām ļoti būtiskus divus elementus integrētai robežu kontrolei, eh, kvalitātes kontrols mehānismam un ir skaidras atšķirības, kuras es gribētu izskatīt eh, desmit punktos, pat ja dažkārt es atkārtošu Leģerī kungas sacīto. Pirmkārt, mērķis Schengens izvērtēšanas mehānismam ir viss Schengens akī, šeit nav runa tikai par robežu kontroli, bet arī par policijas sadarbību, Schengens informācijas sistēmu, visi um, pasākumi, kas ir paredzēti Schengenā. Līdz ar to e, apjoms ir plašāks nekā neaizsargātības izvērtējums. Un, kā jau es teicu, tā būtu liku, vairāk uz likumdošanu koncentrētas pieeja. Tā var būt nepaziņot e, vizīti, kā tas šonedēļ bija Francijā, vai nepaziņot, ka Austrijā, un to mērķis ir konstatēt, vai e, dalība valstis atbilst Schengenas akī prasībām uz vizītes brīdi. Un pēc tam mēs konstatējam, ka eh, kons, uh, trūkumi vai konstatētais ir uzlaboti, pa, tas šajā gadījumā nav būtiski. No otras puses, neaizsargātības izvērtējums ir operatīvāks, un tas ir nepārtraukts process, kurš notiek, kurā mēs vairāk koncentrējamies uz preventīvo darbu lai neatkārtotos pagājušā gada situācija, kad mums vajadzēja veidot eh, kapacitāti dalību valstīs, lai tās varētu stāties pretī jaunajiem izaicinājumiem un vēl svarīgāk dalību valstu kapacitāti e, ātrai rieģēšanai. Līdz ar to vienā gadījumā vairāk, eh, eh, ir vairāk juridiska, otrā tehniska aspekta. Taču komisijas izpratnē ir arī būtiski iekš, iekšējā darba plūsma. Jūs varat būt automašīnas, helikopteri, radari, bet ļoti būtiski ir tas, kā jūs sadarbojaties viens ar otru, vai notiek informācijas eh, kopīga izmantošana, koordinācija. Tas ir ļoti būtisks elements šajā darbā aptvērtas tiek visas dalībvalstis, taču Par Schengens izvērtēšanas mehānismu šeit ir runa par e, vizītēm, un komisija 15. gadā veids 21 vizītu uz dalībvalstīm, ieskaitot uh, robežām tās bija deviņas, ar četras paziņotas Austrija, Vācija, Beļģija, Nīderlande un vairākas nepaziņotas vizītes. Un e, tas ir jauns pasākums Schengenas izvērtēšanas mehānismā, ka lietas notiek e, pārsteiguma kārtībā, un arī Austrijai bija pārsteigums šonedēļ, jo mēs turējam slepenībā šo nepaziņoto vizīti līdz pat tās notikšanas brīdim. 16. Eh, gadā ir bijušas kopā 16 vizītes, līdz ar to mēs plānojam ap 20 vizītēm. Eh, seši kolēģi strādā komisijas darba grupā pie eh, šī jautājuma, un darba slodze ir samērā liela, jo ir pēc tam jāveic arī pēcdarbs, jāsagatavo ieteikumu un jāatskaitās padomē. Metodika ir zināmā mērā atšķirīga, taču uh, es redzu, ka viena atbilst otrai. Piemēram, Schengens izvērtēšanas mehānismā mums ir standarta anketa, kura arī ir vienlaicīgi nozīmīgs informācijas avots Frontexam, neaizsargātības izvērtējumam, un mēs arī piedāvājam to izmantot kopīgi ar Frontexu. Tāpat ir komisijas ziņojums, padoms ieteikumi, darba plāni, un mums ir ļoti skaidri ieteikumi par to, vai dalībvalsts atbilst vai nē, un nereti neatbilstība ir tas, kas būtu. Um, liktos, ka tas ir pirmais iespējas, tomēr nereti tas ir maldīgs un ir vienkārši jāsagatavo ieteikumi. Nevis sargātības izvērtējumi ir sagatavojis aģentūra, un šobrīd par to notiek praktiski ikdienas sarunas starp komisiju un Frontexu. Un taiskaitā ar vadības padomu un dalību valstīm. Līdz ar to tas ir vairāk pasākums, kas norit eh, uz darba galda. Mēs no savas puses varētu ieplud, iepludināt arī savu informāciju ar nosacījumu, ka tiek sniegta uh, informācija un atbildēts uz visiem aģentūras radītājiem. Bet arī šeit Schengens izvērtēšanas mehānisms ir svarīgs. Tāpat nedrīkst uh, aizmirst par to, cik nozīmīgs ir eh, saziņas amatpersonu status šeit. Un mazāk juridiskā veidā runājot, neaizsargātības izvērtējums ir laba iespēja dalībvalstī uzlabot darbu eh, nezaudējot savu labo slavu, jo šī informācija netiek nekavējoties ziņot visām dalībvalstīm, bet saskaņā ar noteikumiem izpildu direktors vēršas pie dalībvalsts par konstatētajiem trūkumiem, un ja dalībvalsts ir gan saprātīga, tad tā tiek tiks koriģēti e, pirms e, situācija eskalējas saskaņā ar 19. pāntu Eh, par vienu atbilst eh, komisija, par otru aģentūru, tāpēc mēs, es to, eh, tāpēc mūsu vidū ir ļoti laba sadarbība. Un gan padome, gan parlaments saņem atskaitas abos gadījumos. Mēs nosūtām ziņojums, taču iespējams nevienmēr ir um, iet pa formālajiem kanāliem, bet vienkārši nereti tas tiek nosūtīts pa e-pastu ar lūgumu nodot adresātam. E, tāpat arī jāņem vērā, ka um, informācijas apmaiņas viena no problēmām ir ierobežotas pieejamības. Uh, klasifikācija. Šeit ir iekļauta sensitīva informācija, un mēs nevēlamies to, e, lai tiktu spēlēta e, e, kaunināšanas spēlīte, jo tas varētu izraisīt pretēju reakciju. Tāpēc mēs vēlamies un uzskatām par svarīgu šo atskaišu um, ļoti rūpīgu apstrādi. Juridiskā bāze ir atšķirīga, tomēr tas ir norādīts Schengenas rokas grāmatā, kā katalogi un um, anketas uh, un citi aspekti atbilst abiem gadījumiem. Tāpat arī viens eh, elements, ko mēs skatījām ar Frontex un nesen, ir tas, ka mums ir jāizvairās no atkārtotas informācijas. Um, uzkrāšanas, līdz ar to ekspertiem ir jābūt informētiem, kad tie dodas viena vai otra uh, pasākuma mērķu vizītē. Tāpat uh, par finansējumu runājot, mums ir iekšējais drošības fonds un iespēja nacionālajām da un dalībvalstīm iespējams ir jā, būs jāpārskata savas finansējuma programmas, taču mēs redzam arī šo saikni ar neaizsargātības izvērtējumu, un tad, kad ir runa par dažādām Eiropas Savienības darbībām un finansējumu, tad mēs esam iecerējuši nākotnē šo pasākumu ieļaut, lai varētu novērst trūkums, eh, kas ir identificēti neaizsargātības izvērtējumā. Ar to es vēlējos parādīt, ka pastāv um, atšķirības un līdzīgi aspekti abos divos procesos, kur ir cieši saistīti, bet viens no tiem ir komisijas uzraudzībā kā um, līguma sargātājs, un tas attiec uz Schengens akī e, pildīgu izpildīšanu, un otrs attiecas uz operatīvo pusi, lai varētu konstatēt, kādas ir grūtības, kādas ir uh, kādi ir operatīvie trūkumi. E, tas nenotiek katrus piecus gadus, e, kā tas ir Schengens izvērtējumā, bet gan regulāri un operatīvā veidā, es pat teiktu, ne politiskā veidā, bet lai darbu varētu izdarīt tad, kad problēma ir iestājusies. Paldies arī šajā sesijā trīs runātāji Sipelas kundze, četri kopā, vai vēl kāds gribētu izteikties? Dariet man to zinām, tad es slēgšu runātāju sarakstu. Neredz neviens citu. Labi, tad Sipels kundze lūdzu. Thank you very much, Chair. Lielas paldies priekšsēdētāji. Gribētu koncentrēties uz konkrētiem jautājumiem par neaizsargātības izvērtējumu, kas tagad ir papildus pasākums riska izvērtējumam vai, lai arī tas ir kā papildus elements, manuprāt, tur ir labas idejas saistībā ar jautājumu par to, kā varētu dot padomus dalību valstīm, kādu veidu pasākumu būtu jāizteno konkrētās situācijās. Tādēļ mans jautājums būtu sekojošs. Ja ir skaidrs risks, varētu paredzēt, piemēram, ka tuvākajā nākotnē bēgļu apjoms uz āriem robežām pieaug, Vai jūs varētu sniegt piemērus, kas būtu šie konkrētie padomi, ko varētu dot dalību valstīm? Otrakārt, ja dalību valsts tāda vai cita iemesla dēļ ir gatava to darīt, bet tai nav iespējas kaut ko darīt, jo trūkst finanšu resursu vai tam līdzīgas lietas. Vai jūsu iespējās būtu paredzēts iespējams arī solidārā garā strādāt, lai atbalstītu šīs valsts ar mm, aprīkojumu, resursiem, tehnisku palīdzību, un vai to varētu paveikt ar Eiropas finansējuma da, palīdzību, vai būtu iespējams organizēt solidaritāti arī starp dalību valstīm. Un vēl kāds jautājums. Konsultācijas sniegšana dalību valstīm. Vai tam būs ietekme arī uz to, kā tiek veikts riska izvērtējums. Vai tas tādā vai citādā veidā ietekmēs sadarbību ar trešajām valstīm, lai būtu tāds pats pasākumu līmenis gan dalību valstīs, gan arī trešajās valstīs. Un vai jūs varētu arī norādīt, ja tā nav migrācija, bet tagad redzam, ka dažās valstīs Eiropas Savienībā ir terorisms un um, ir arī tādi vardarbīgi režīmi, notiek spīdzināšanas un tā tālāk, vai jūs varētu skaidrot, ko tas varētu nozīmēt dalībvalstīm un kādi varētu būt atbalsta pasākumi? Paldies, Brigit. Tu prīkungs, lūdzu. Uh, merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es ar lielu interesi klausījos, ļoti uzmanīgi klausījos abus uh, runātājus. Es kā pārlienots, pārliecinošs Eiropietis esmu uzskatījis, ka kopīgās robežas ir kopīgi jāpārvaldā. Tāda ir mana pieeja. Un uh, man ir divi jautājumi, jo man tāda zināma neveiklības sajūta, tātad šī ievainojamības uh, no uh, izvērtēšana, nu, var sakot, jūs izvērtējāt dalību valstu spēju tik galā ar uh, dažādām uh, plūsmām, pār robežām un uh, Nu, jāsaka, ne visas dalībvalsts atrodas vienādā situācijā, nu tā nedaudz provocējoši. Šāda pētījuma rezultātā mēs varētu, teiksim, uzslavēt tos, kur ir uzcēluši dzeloņu stieplu žogus. Nu, tādēļ es atvainojos par šādu provocējošu uh, Uh, nu, teicienu, ka mēs varētu izcili novērtēt Orbana rīcību un tad Cipras rīcību kā nepietiekam, bet situācija jau nav vienāda, jo šeit ir, piemēram, Grieķijā liela jūras robeža. Nu, un tagad iznāks, ka mēs atbalstīsim tos, kas jau tādus. Uh, nu, soda pasākums īsteno un visbargākos pasākums īsteno. Nu, e, protams, jūs teicāt, ka jūs uh, tehniski visu organizējat, veicat šis pārsteigumu vizītes, izvairāties no dublēšanās, bet uh, Tātad tiek palielināts Frontex finansējums, ievērojami un tā rīcībā esošie līdzekļi, bet ko tas konkrēti dod? Ja pāri Turcijas robežai mm, neviens vairs nedodas uz Grieķiju, tad ne jau Frontex ir šie nopelni pierakstīti, bet gan Turcijai. Bet ja tūkstošiem cilvēku šķērso robežu, tad kam dar Frontex? Kāda ir jēga? Uh, un es gribētu spēt atbildēt arī saviem vēlētājiem uh, uz jautājumu, kāda ir darbības efektivitāte šai aģentūrai, un es gribētu no jums saņemt informāciju, lai varētu sniegt atbildes cilvēkiem, kuri to vēlas zināt. Paldies! Paldies, Džerārd! Pāvēl kungs, lūdzu! Thank you very much! Uh... Liels paldies! Arī es gribētu sveikt uh, jauno aģentūru. Paldies par jūsu darbu un arī es ticu kopējā Eiropas Savienības robežai ar kopēju atbildību un kopējām izmaksām beig beigās. Tomēr šobrīd mums pat Schengenas zonā nav kopīgu robežu. Mums ir apturētas kopīgās robežas. Un raugoties citām problemātiskām eh, robežām, es domāju par trim Eiropas Savienības valstīm, kas nav ES Un jūs teicāt, ka veicat Schengenes akī liku, tātad piemērošanu arī trim valstīm, kas nav Schengenes zonā. Un tām veicat arī šo maz vāju vietu pārbaudi, mazaizsargātības pārbaudi. Gribētu jautāt, ko jūs domājat par uh, iespēju cīnīties ar izaicinājumiem, kā tie bija 15. gadā šīm trim valstīm, un salīdzinot to ar Eiropas Savienības Schengenas valstīm, kurām iepriekšējā gada laikā bija problēmas aizsargāt Schengenas robežu. Paldies! Paldies, Pavela kungs! Koelju kungs, kas rezumēs deputātu vārdā. Lielas paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribētu te, teikt, ka arī es ticu Uh, Schengenas uh, izvērtēšanas mehānismam un kopējām robežām kā vienam no uzticības pamatpīlāriem, bet gribētu nedaudz atkāpties atpakaļ. Kādēļ veidojam Schengenas izvērtējumu mehānismu? Tas bija tādēļ, lai izvērtētu gadījumus, kad dalībvalsts nav pirmajā brīdī gatavas uh, iesaistīties Schengenas zonā, pēc tam nav šāda nosacījuma, bet šī Apstākļi ir jāpilda visu laiku, tādēļ Schengenas izvērtējuma mehānisms tika veidots. Tādēļ man prieks, ka komisija veic um, šīs um, vizītes bez iepriekšēja paziņojuma. Mēs aizstāvējam šo ideju. Padomē koplēmumā to nebija viegli pieņemt. Un tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kur esam iekļāvuši Schengens izvērtējuma mehānismā. Tomēr jāsaka, man nav īsti skaidrs, kāda ir atšķirība starp šo uh, Uh, mazaizsargātības izvērtējumu un jauno izvērtējumu mehānismu. Gribētu pateikties abiem runātājiem, kas mēģināja skaidrot, nu, var jau būt, ka mana vaina, ka nesaprotu. Bet baidos, ka atšķirības starp šiem diviem elementiem nav skaidra. Es saprotu, ka jauniem izvērtējuma mehānismam ir plašāks aptvērums. Saprotu, ka ar šī mehānisma palīdzību ir mēģinājums uh, identificēt uh, gaidāmos pasākumus un uh, no tiem izvairīties. Bet es nesaprotu šo ideju par to, ka viens sot juridisks, otrs sot tehnisks. Nu, piemērs, ir problēma uz robežas. Izmantojot SIS sistēmu, Schengen informā Schengens informācijas sistēmu, nu, tur, manuprāt, vairāk jārunā par uh, tehniskiem pasākumiem, nevis juridiskiem, bet nepareiza SIS izmantošana. Uh, varētu norād, tātad radīt milzīgas problēmas robežu kontrolē. Tādēļ mums ir jāizvērtē SIS, Schengenas izvērtē mehānismā arī SIS nepareizu lietošana. Manuprāt, tādēļ mēs nevaram atļauties, ka šīs sistēmas pārklājas. Un gan jaunā aģentūra, gan arī Eiropas komisija, abām tām ir jāatrod veids, kā izvairīties no pārklāšanās, uh, un no paralēla darba, lai mēs izmantotu informāciju abās šajās vietnēs. Un nobeigumā nu, divi jautājumi konkrēti komisijai. Jūs teicāt, ka rādīšana ar pirkstu un kaunāšana vairs uh, nestrādā, var tam piekrist. Bet tad, kad ir publiskota uh, rekomendācija valstī, nu tad nu, mēs jau nosaucam vārdā to valsti ar problēmām. Tādēļ jāsaka, ka zināmā veidā šajā brīdī mēs tomēr saucam vārdā un kauninam valstis. Un kas attiecas uz eh, ziņojumu klasificēšanu, tad man jums ir jāsaka pilnīgi atklāti, ka esmu daudziem no tiem iepazinies, visiem varbūt ne, bet eh, daudziem no tiem šajā slepenajā telpā 90-95% satura nepamato mm, šo klasifikāciju. Es zinu, ka mm, Atbilstoši tekstam šos ziņojums daļai var publiskot. Es saprotu, ka komisija ir uh, vienkārši teikt, ka visi ziņojumi ir klasificēti un tad deklasificēt daļas teksta, bet mēs tādējādi neradām papildus sārskatāmību un neatvieglojam arī darbu mūsu, mūsu darbu Eiropas līmenī. Ja visi ziņojumi ir klasificēti, pat tad, ja saturs to ne, neataisno šādu soli. Paldies! Paldies, Karlos. Sākumā došu vārdu Leģērī kungam. Laika nav daudz, tādēļ, ja vien varat, lūdzu runājiet par tiem svarīgākajiem elementiem 5-6 minūtes, ja tā varētu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Mēģināšu vēlreiz jūs pārliecināt, ka ir atšķirība starp šiem diviem uh, izvērtējumu mehānismiem. No aģentūras skatu punkta raugoties, tie ir papildinoši, viens otru papildinoši pasākumu procedūras, ir atšķirīgi laika termiņi, ir atšķirīgs aptvērums un atšķiras arī veids, kā problēmu varam atrisināt. Mazaizsargātības izvērtējums, ja tā var tā saukt, nav nekāda absolūtā patiesība. Ja runājam par juridiskiem jautājumiem, Protams, var atšķirties uh, interpretācija par likumu, var būt arī dažāda interpretācija tiesnešiem, juristiem, bet kādā brīdī kaut kur ir tomēr noteikums, norma. Šeit, uh, šajā izvērtējumā mums ir nepieciešama bāzes līnija, kas katru gadu mainīsies un attīstīsies. Nu, piemēram, mums ir jādefinē, kāda ir normālā situācija uz ārējām robežām Ja aplūkojam 2010. gadu un izmantojam to par bāzes līniju, vai izmantojam 2015. gadu par bāzes līniju, kāds ir nereg neregulāro migrantu vai bēgļu skaits, ko konkrētai dalībvalstī konkrētā brīdī vajadzētu spēt uzņemt. Ja mēs um, par atskaits gadu izvēlētos 15. vai 10. gadu, tur būtu atšķirīgas, uh, atšķirīga cipara. Tas nozīmē, ka mēs varam teikt, dalībvalsts var uh, izpildīt visus normas un prasības, bet var nebūt gatava reālai konkrētai situācijai. Un tādēļ mums ir jāapzinās, ka šeit mēs runājam par uh, kapacitātes efektivitāti. Un tas man dod iespēju atbildēt arī uz vairākiem citiem jautājumiem, kas izskanēja. Un uh, sniegt piemēru par rekomendācijām. Tas, manuprāt, norādīs arī uz atšķirībām starp Schengenas izvērtējumu mehānismu un šo mazaizsargātības izvērtējumu. Ja raugāmies no aģentūras skatu punkta un secinām, ka dažas ārējās robežas daļas nav gatavas, jo dalībvalstī trūkst kapacitātes, tam trūkst tehniskā aprīkojuma, tam trūkst personāla, tam trūkst datu bāžu, tam trūkst pie, piekļuvis datu bāzēm. Tie ir piemēri, ar ko esam saskārušies dzīvē. Ja ir vieta, kur migrants nav iespējams reģistrēt, kur nevar izmantot internetu. Tie ir konkrēti gādījumi, ko mēs kā, ar ko mēs kā aģentūra esam saskārušies. Un ja katru dienu ierodas 50 neregulāri migranti, sekas uz sistēmu un uz Schengenu nav tādas pašas, kā ja ierodas 5 līdz 10 tūkstoši cilvēku dienā. Tādēļ, manuprāt, ir nepieciešams noteikti bāzes līniju, tā būs jāpielāgā, jāpielāgo, un tādēļ mums ir šīs igada cikls un šāda norma, kas ļauj izpildirektoram atkāpju gadījumos veikt papildus pasākumus, veikt uh, izvērtējumu un piedāvāt papildus pasākumus. Kādu veidu pasākumus? Nu, reizēm um, uh, gaidot krīzi, tūlītējā reakcija būtu uzsākt kopīgās operācijas, lai tādējādi sniegt dalībvalstīm atbalstu. Citkārt, tam paralēli visticamāk būs nepieciešams arī uh, noteikti vidustermiņa mērķus uh, kapacitātes veicināšanai nacionālā līmenī. Reizēm visticamāk nāksies arī attīstīt Eiropas kapacitāti. Tas ir vēl viens piemērs. Uh, vai ir pietiekami daudz ekspertu, kas strādātu ar viltotiem dokumentiem. Un te ir jautājumi, kas attiecas ne tikai uz atsevišķām dalībvalstīm, bet, bet uz ES kopumā. Aģentūra mēģinās rast pareizo līdzsvaru un vislabākās rekomendācijas lai risinātu ārkārtas gadījumus, um, steidzamības pasākums un arī plānot kapacitātes sadalījumu un attīstību. Par trešajām valstīm runājot, protams, ka neaizsargātības izvērtējums neņems vērā trešās valsts, jo uzskatām, ka jāvērtē kapacitāte mūsu dalību valstīs. Bet, ja nu būtu norādes, uh, uz ko norāda riska analīze, ka pastāv situācijas, uh, kad pilnīgi skaidri varam pateikt, ka ļoti daudz iemeslu dēļ, ģeopolitisku iemeslu dēļ, ekonomisku iemeslu dēļ, neregulāro migrantu apjoms vai bēgļu apjoms uz mūsu ārējām robežām varētu pieaugt, vai, piemēram, zinām, ka zināmās zonās ir uh, terorisma draudi, drošības draudi, organizētā noziedzība pieaug. Arī tas, protams, ir jāņem vērā lai mēs sagatavotu robežu čērsošanas punktus visur, arī lidostās, lai būtu gatavi atklāt šos uh, apdraudējumu, kad tas ir uz mūsu robežām. Izskanēja arī jautājums par trim dalību valstīm, kas ir Eiropas Savienības loceklis, bet nav Schengenas loceklis. Un te man ir jāsaka, ka nav nekādas pārklāšanās starp mazaizsargātības izvērtējumu un Schengenas uh, izvērtējuma mehānismu. Ir Schengens izvērtējuma mehānisms, kam būs uh, jā, jāstrādā, kad šis dalībvalsts pievienosies Schengenai. Bet, jebkurā gadījumā, aģentūra uzsāks uh, neaizsargātības pārbaudu visās dalībvalstīs, jo mēs vēlamies beig beigās piegād, piedāvāt solidaritāti visām dalībvalstīm. Un tā nav nejaušība, ka pēdējā pagājušajā nedēļā bijām, piemēram, Bulgārijā un tur tika apstiprināts jaunās aģentūras mandāts sadarbībā ar Slovākijas prezidentūru un komisāru Avramopolos. Arī tur tātad notiek šādas operācijas. Bulgārija nav Schengens dalībvalsts, bet um, viņi ir iesaistīti ārējās robežas aizsardzībā. Nu, noslēgumā vēl bija jautājumi par uh, geogrāfisko situāciju un par to, kā mēs izvērtēsim šīs vājās vietas. Protams, geogrāfiskais aspekts tiks ņemts vērā, ņemot vērā to, kādas kaimiņu valsts ir noteiktām dalību valstīm, tāpat vai ir sauzemes vai jūras robeža. Visi šie faktori nosaka vajadzības, kas, protams, ir atšķirīgas. Nu, varbūt man uh, nav iznācis to teikt šai parlamentā, bet es to esmu citreiz norādījis, tātad šādu mūru uh, būvēšana no operatīvā viedokļa nav uh, novērsusi 2015. gada situāciju un 1,5 8 miljoni šķērsoja nelegālu robežu, kaut arī dalību valstis bija uzbūvējušas šādas uh, žogus. Bet ir uh, uh jāizvērtē dažādas situācijas, ir uh, vairākas dalību valsts pieteikušās. Mēs izvērtēsim Vāciju, Sloveniju un Somiju. Šeit geogrāfiskā situācija ļoti atšķirīga. Un ir arī valstis, kam ir ārējā gaisa robeža lidostās. Tātad šī situācija ļoti atšķirīga. Nu, kāda jēga ir Frontexam, Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūrai. Tātad Eiropas budžeta iestādes, tā skatā parlaments, ir nolēmuši palielināt mūsu budžetu. Mēs esam trīskāršojis līdzekļus jūras robežai. Mēs esam izglābuši 150 tūkstošu cilvēkus jūrā Frontex. Un uh, Grieķijā mēs tagad reģistrējām vidēji 95% um, šķē, robežu ķērsotāju pirms gada tas bija aptuveni 0%. Pēc uh, pagājušā gada novembra teroristu uzbrukumiem uh, Parīzē padome prasīja sniegt palīdzību Grieķijai, Itālijai pārbaužu veikšanā, un šeit ir pa, piešķirt papildu līdzekļi. Un mums tā tad uh, ir piešķirts jaunas pilnvaras, par tām arī jūs nobalsojāt. Līdz ar to dažas no lietām, ko mēs bijām sākuši jau īstenot, uh, Uh, tika, tā tiek legalizētas, mēs saņēmām oficiālas pilnvaras, mums ir piekļuve Schengens informācijas uh, sistēmai, un mums uh, šie pasākumi ir jāveic, un tos mēs arī turpināsim. Tagad ar jaunajām pilnvarām mēs varam arī plašākā mērā vākt personas datus. Mēs uzsākām projektu īstenot Itālijā, pēc tam to paplašinājām uz Spāniju un Grieķiju Tas nozīmē, ka mēs tikai uz, izkla, nu, uzklausām šos migrantus un veicām tādu vispārēju informāciju. Mēs tāpat laikā tagad vāksim arī personas datus un ar tiem dalīsimies gan ar Eiropolu, gan ar nacionālajām varas iestādēm tuvākā nākotnē. Tas palīdzēs cīnīties pret uh, kontrabandu un arī pret terorismu. Lielas paldies! Paldies! Rīfār kungs, varbūt mēģiniet iekļauties piecās minūtēs, jo mums gandrīz beidzies laiks. Es negribu jūs nobiedēt, bet tad, kad domājam par demogrāfisko attīstību Āfrikā, un Eiropa ir vienīgais reģions, kur uh, iedzīvotājs skaits samazinās. Pirms dodaties nākamajā ceļojumā, varbūt uh, ir vērts ieiet Francijas uh, ārlietu ministrijas mājaslapā un redzam, ka visapkārt Eiropā ir brīdinājumi par ceļošanu. Un drošība mūsu kaimiņu valstīs neuzlabojas, bet līmenis samazinās. Esam tikai procesa sākumā. Situācija, ar ko saskārāmies pagājušajā gadā, bija tiešām smaga tiešām trūka solidaritātes un koordinācijas kā jau Eiropas parlamenta deputāti iepriekš norādīja. Bet situācija kā tāda nekur nepazudīs, nav viegla un bal melnbalta risinājuma. Šobrīd uh, ir jāgaida ļoti sarežģīti laiki. Kādēļ es to saku? Ja raugāmies Schengens izvērtējumu mehānismu, tad komisija, kas ir um, līguma sargs, mēs uzraugām likumdošanas īstenošanu dalībvalstīs. valstīs. Un teorētiski šādās uh, dalībvalstīs var atrast pilnīgi visu, bet uh, vai dalībvalsts ir gatavas uh, tikt galā ar ārkārtas situāciju, nu, piemēram, ārējās robežas, uh, mainās kaut kas Ukrainā, Baltkrievijā, un pa vidu nav tādas uh, valsts kā Turcija, uh, bet ir ļoti liels cilvēku skaits, kam nepieciešama aizsardzība vai pārvietotās personas, kas čērso robežas. Un arī tad ir jājautā, vai dalību valstis var, varēs uh, tikt galā ar šādu pieplūdumu. Dažās dalību valstīs ir plāni. Un uh, par to jautāja arī Sipels kundze, kādā veidā mēs tiksim galā ar milzīgo bēgļu un migrantu pieplūdumu. Nu, šeit, piemēram, ļoti svarīga ir starp aģentūru sadarbība. Jā, ir uh, robežsargi, bet uh, ir jājautā, vai ir iespējams um, aktivizēt arī pārējās iestādes un panākt, ka dalībvalsts strādā kopā. Un līdzīgi kā tas bija arī Grieķijas gadījumā. Uh, Ja dalībvalsts ir, m, mm, netiek galā, tai nav pietiekamas kapacitātes, tā ir pārņemta. Un pat uh, Vācijas uh, robežsargi, ja būtu bijuši Grieķijā, nebūtu spējuši atrisināt situāciju. Tad ir solidaritāte, ir finansējums, un mēs kā komisija, nu, sniedzam uh, atbalstu no ārkārtas uh, līdzekļiem ir arī ātrās rīcības aprīkojuma kopums, kas tagad darbojas no septembra, un, un arī tas darbojas. Redzam, ka ir dažādi elementi, kas ir um, it kā izveidot, bet mums jāraugās nākotnē. Mums ir jāraugās tādā plašākā kontekstā, tā vietā, lai vienkārši domātu par likumdošanu, par to, uh, vai viss atbilst likumdošanai konkrētajā brīdī. Koelju kungs, manuprāt, to minēja. Es atsauk, atti, atsakos uh, saukt nu, dalībvalstu vārdus un rādīt ar pirkstu, bet, nu, ja esat uh, ienā, iegāsta, nonācis klubiņā, tad ir grūti kādu izslēgt, un ja kāds tiek izslēgts, tad kā, kas ir tas, ko varat darīt? Uh, kādu veidu spiedienu varat uh, izrādīt, uh, jo noteikumi it kā vairs nav piemērojami, un, un tad jau ir vēl sarežģītāk kaut kādas normas īstenot. Un, manuprāt, arī tas ir svarīgi. Ir šis kopējais Eiropas gars par to, ka ir uh, jā, jāaizsargā tas, kas ir Eiropā, tas, kas ir Schengenā, un kā jau es minēju sākumā, tad uh, šobrīd mums priekšā visai daudz problēmu, mums ir jāstrādā visiem kopā. Un tas man liek nonākt pie pēdējā jautājuma. Uzticība. Komisija uzsāk darbu ar Schengens izvērtējumu mehānismu tikai 15. gadā. Tas ir nesen, un ticiet man, arī mums nācās būvēt uh, attīst, uh, uzticību ar dalību valstīm. Arī tās nevienmēr ir uh, priecīgas par to, ka šis darbs no padomas sekretariāta nonāca komisijā. Arī jautājums par uh, informācijas ziņojumu pieejamību. Jā, taisnība, to visu nevajadzētu tā kā Eiropas Savienības uh, ierobežotā konfidencialitātes līmenī uh, dalīties šo informāciju. Es domāju, ka uzticības starp dalībvalstīm un komisiju pieaug. Ir redzams, ka šobrīd izmantojam šo mehānismu godīgā veidā. Uh, un nav, netiek pārmērīgi kaunināts kaut kāds atsevišķs dalībās. No otras puses mums ir jāveido uzticība vēl aizvien arī ar parlamentu. Ja ir papildus informācija, ar ko ir jādalās, tad ar to ir jādalās. Tā ir jāizmanto pilnībā tādā veidā, lai arī padome teiktu, ka jā, komisija ir tiesības to darīt ka redzat, komisija vienmēr ir kaut kur pa vidu starp parlamentu un padomu. Mēs mēģinam palikt un saglabāt neatkarību, bet, nu, ticiet man, reizēm tas nav viegli. Te arī varbūt likšu punktu. Un, manuprāt, mums tiešām vajadzētu turpināt uh, sazināties, sadarboties starp komisiju un parlamentu un iet cauri šiem jautājumiem soli pa solim. Uh, risināt, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību. Paldies! Liels paldies gan Ligeri kungam, gan Sīfert kungam. Bija liels uh, prieks ar jums tikties, Ligeri, pēc šīs eh, jaunās aģentūras izveides un uh, mums bija ļoti tāda operatīvu diskusiju un cerams, ka tiksimies atkal tuvākā laikā. Paldies, kolēģi, un tagad pārējām pie mūsu sēdes trešās daļas par ar Schengenu saistītu, saistītām informācijas sistēmām. Mūsu viesi ir Vojčeks Vjervovskis un uh, Belinda Paika. While they are coming, um... Kamēr mūsu viesi nāk šeit pie prezidija galda, es gribu norādīt, ka komisija strādā pie SIS divi uh, tiesis, uh, pie SIS2 pārskatīšanas, kā ir paredzēts juridiskajā pamatā, un arī ir um, runa par uh, ceļošanas un autorizācijas sistēmu, un mēs šobrīd apspriežam arī iebraukšanas, izbraukšanas sistēmu. Belinda Paik ir Eiropas komisija DG Home uh, direktore, kas ir atbildīga par uh, migrācijas uh, un mobilitātes jautājumiem. Tātad gribu jūs informēt, saka Paiks kundze, ka šīs paziņojums ir nosūtīts šodien uh, parlamentam. Tas ir Pirmais progresa ziņojums par reālu drošības uh, savienību, to jau es pieminēju, jo šeit ir arī uh, runa par uh, uh informācijas sistēmām um, Schengens uh, sistēmas ietvaros. Tāpat gribu teikt, ka piekdien 14. datumā komisija apstiprinās izvērtēšanu ziņojumu par vīzu informācijas sistēmu, un mēs esam gatavi šo ziņojumu ar jums apspriest, un mēs esam arī paredzējuši sagatavot likumdošanas priekšlikumu regulu nākamgad par šo jautājumu. Tagad par Schengens informācijas sistēmu. Nedaudz vēlāk runāšu par mūsu veikto izvērtējumu, bet es vēlos arī uzsvērt, to, kā kolēģi iepriekš runāja par Schengenas izvērtēšanas mehānismu. Viņi runāja par situāciju uz robežām, par izvērtējumu, kas veikts uz robežām, bet mēs eh, savukārt izvērtējumu arī Kija attiecībā uz eh, šiem jautājumiem, arī uz policijas sadarbību un eh, citiem es gribētu atgādināt, ka Schengens informācijas sistēma SIS 2015. gadā iekļāva 70 miljonus datu vienību. Šeit ir runa ne tikai par cilvēkiem, bet par dokumentiem, par pazudušām personām, par iespējamiem ārvalstu kaujiniekiem, un gala lietotājs skaits bija 2 miljoni SIS sistēmai. Un uh, Uh, uh, un uh, šī sistēma tika izmantot 3 miljārdus reižu. Bet mēs konstatējam, ka dalību valstis neizmanto pietiekami labi šo sistēmu, ka to varētu izmantot vēl vairāk, un ir lielas atšķirības starp to, kā atsevišķi dalību valsts izmanto šo sistēmu, gan ievietojot brīdinājums, gan citādā veidā. Un tas ir saistīts ar uh, attiecīgās dalībvalsts specifisko situāciju robežu apsardzības jomā. Un esam gatavi ar jums sīkāk diskutēt par konkrētajiem secinājumiem. Tātad mēs uh, izvērtējām uh, saskaņā ar uh, juridisko pamatu Schengens informācijas sistēmu. Tagad šis ziņojums ir gatavs pirms pārēju pie konkrētiem jautājumiem gribu teikt, ka mēs esam uh, gatavi sadarboties ar dalību valstīm, lai uh, nodrošinātu to, ka SIS sistēma atbilst dalību valstu vajadzībām, lai, teiksim, varētu operatīvi pārbaudīt terorismā noziegumos aizdomās turētas personas, lai Mēs arī infor, jūs informējām par realizējamības sistēmu un mēs arī izvērtējam pirkstu nospiedumu uh, noņemšanas sistēmu. Šī sistēma ir diezgan sarežģīta un uh, pievienojušos jaunos elementus sistēma kļūs vēl sarežģītāka. Mēs um, koncepcijas uh, posmā 2007. gadā paredzām, ka 6 līdz 10 valstis iesaistīsies un visas dalību valstīs 2018. gadā iekļausies šai sistēmā ņemot vērā izvērtējuma rezultātus un arī balstoties uz Schengens eh, izvērtēšanas eh, mehānismu. Uh, Eh, domājām par eh, juridiskā pamata pārskatīšanu. Un eh, padome arī ir norādījusi uz nepieciešamām nepieciešamībām attiecībā uz uh, atgriešanos un iebraukšanas aizliegumiem, to labāku ieviešanu no tehniskā un operatīvā viedokļa šie pasākumi ir īstenojami. Tāpat mēs domājam, kā varētu atrast cilvēks tikai pēc pirkstu nospiedumiem, ja ir nepazīstama meklēšanā esama, esoša persona. Un tā, tādējādi izmantot pirkstu nospiedumus. Tāpat vēlamies uzlabot Eiropolu piekļuvi e, SIS. Uh, Eiropolam ir pieeja noteiktiem, noteiktām funkcijām, bet mēs vēlamies optimizēt šo izmantošanu un nodrošināt pilnu piekļuvi un tāpat nodrošināt, lai jaunā robeža un krasta apsārdas aģentūra arī varētu izmantot šo datu bāzi un te uh, mums ir uh, nepieciešama sadarbība ar likumdevējiem. Tāpat uh, runa ir par uh, Eirodaku un iebraukšanas izbraukšanas sistēmu izmantošanu. Šie jautājumi tiks apspriesti augsta līmeņa ekspertu grupā. Aprīlī mēs savā paziņojumā norādījām, ka mēs uzskat, uzskatījām, ka ir nepieciešama šāda augsta līmeņa grupa, kurā būtu iekļautas dalība valstis, bet arī parlamentu pārstāvju un padomas sekretariāts, lai uh, izvērtētu, kā var optimizēt pašreizējās sistēmas darbību, izvērtēt, vai nepieciešamas jaunas sistēmas un uh, pārbaudīt, vai uz robežām, teiksim, ir viegli pieejami visi nepieciešamie dati. Mēs savā paziņojumā uh, Uh, izklāstījām vairākus posmus, kas noved pie sadarbspējas. Dalība vienas no uh, veidiem ir, uh, un tas tā tiek īstenots dažādās dalību valstīs, vienotā saskarne, kad uz robežas, piemēram, robežstāks pārbauda pasi, uh, un šī pasta tiek pārbaudīta gan Schengenas informācijas sistēmā, gan nacionālajās dalību valstīs. Un mēs konsultējamies ar dalību valstīm, kā harmonizēt um, šo vienoto meklēšanas saskārni. Tāpat mēs sadarbojamies ar datu aizsardzības atbildīgo personu un ar terorismu apkarošanas koordinātoru. Un ir uh, paredzēts līdz uh, gada beigām uh, saņemt ziņu, pagāja starposmu ziņojumu par augsta līmeņa darba grupas rezultātiem, un arī komisārs nāks klajā ar savām iecerēm. Aprīlī tika uh, paziņots arī par ETIAS uh, sistēmas izvērtējumu. Mēs uh, solījām izvērtēt sistēmas nepieciešamības samērību, bet uh, situācija attīstījās straujāk nekā bija paredzēts, un komisija komisijas priekšsēdētājs eh, Junkers savā runā par situāciju Eiropas Savienībā un arī eh, ministru padomu Bratislavā eh, paziņoja, ka ir nepieciešams pātrināt šo darbu un tagad jau šis jautājums tiks izskatīts novembrī. Šī sistēma attiecas uz trešo valstu pilsoņiem, kam Eh, ir eh, bezvīzu režīms noteikts, un šeit ir runa par 1,4 miljārdiem personu, kuras potenciāli varētu iebraukt, un tagad mēs vedam sarunas arī ar Grūziju, Ukrainu, Turciju. Tātad šeit būtu pieejama papildu informācija eh, robežu ķērsošanas punktos. Eh, tas eh, būtu līdzīgi kā eh, ASV un Kanādā šīs bezvīzu režīms. Tad tiktu pārbaudīts, vai personai ir tiesības iebraukt Schengonas zonā robežu sargs robežu kontrols punktā pārbaudītu, vai ir izpildītas Schengenas robežu kodeksa prasības un tas notiktu arī uz sauszemes robežas. Mums ir vēl citas pārbaudes uh, uh, līdostās, PNR un citas, bet situācija uz sauszemes robežām ir atšķirīga. Un vēl īsumā pieminēšu citu sistēmu, par ko notiek šobrīd uh, diskusija, proti iebraukšanas, izbraukšanas sistēmu. Mēs uh, pēc pirmā priekšlikuma izvērtējām konceptu aktuāli šo priekšlikumu 14. 15. gadā, un šī sistēma attieksies uz trešo valstu pilsoņiem, kuri e, īslaicīgi ir paredzējuši uzturēties Eiropas Savienībā, e, sazvanot Schengen zonā parlaments uh, pātrina šo darbu, un mēs ceram, ka līdz gada beigām abas uh, likumdevēja iestādes varēs uzsākt uh, trialogu janvārī, un ka mēs varēsim panākt ātru vienošanos. Sākotnēji cerējām, ka šāda vienošanās tiks panākta. Um, šogad darbs padomē norit raiti, un mēs varam cerēt eh, panākt eh, arī ātri vienošanos eh, trialogu ietvaros. Ar to viss. Jūs ļoti labi visu izskaidrojāt. Jūs ļoti labi izskaidrojāt, un kolēģiem, kuri nedzirdēja sākumu, Belinda stāstīja arī par to, ka komisārs Kings ir sagatavojis progresu ziņojumu. Šodien jauns uh, ziņojums par drošību Eiropas Savienībām. Es gribēju to tikai pieminēt. Un tagad Viverovska kungs ir Eiropas datu uzraudzības, eh, datu aizsardzības uzraugs. Vārds tagad jums, jūs esat eh, šodienas mūsu pēdējais runātājs. Paldies priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu Eiropas datu uzraugam uz šodienas uzklausīšanu. Uh, mēs koncentrējamies uz eh, galvenokārt Schengens informācijas sistēmu. Un ir saprotami mums tas, ka dažādas iniciatīvas šobrīd notiek, kad Eiropas Savienība saskars ar nopietnu um, migrācijas un drošības izaicinājumiem. Mēs atzīstam uh, komisijas pūliņus, uh, lai risinātu šīs nopietnās grūtības, ar kurām Eiropas Savienība saskar šodien. Tomēr vienlaicīgi mēs aicinām pilnībā respektēt uh, pamattiesības saskaņā ar hartu. Tas ir būtisks priekšnosacījums, lai varētu uh, šos eh, risinājumus eh, un izaicinājumus risināt pienācīgā veidā. Un es arī koncentrēšos savā runā uz datu uzraudzību. Divi nosacījumi hartā ir privātuma princips, eh, samērīgums un nepieciešamība Eh, tos ir ņēmuši vērā likumdevēji. Cita starpā tas nozīmē, ka likumdevējam ir bū, pēc būtības jāizskaidro, kā priekšlikums tiek, eh, kas sagatavots, eh, kā tas ietekmēs datus un privāto. Uh, Eh, tiesības uz privātumu. Mēs redzam, ka Eirodak priekšlikums, kas ir pirmā daļa paketē pār patvērumu sistē, eh, sistēmu, un mums ir jāskata, vai šī sistēma ir samērīga. Eh, mēs konstatējam, ka viens specifisks pasākums var kļūt pār, pārmērīgs vai neadekvāts. Tas ir jānovērš. Otrs eh, ir tas, ka šobrīd nav skaidrs, vai izziņotais priekšlikums par Eiropas ceļojumu ETIAS eh, e ceļošanas eh, autorizācijas sistēmas, eh, to sagatavojot tiks sagatavots ieteikums izpētējums. Tāpat arī priekšlikums par izbraukšanas sistēmu, izbraukšanas sistēmu, arī šajā, kas komisijā nav pieņemts. Bet ETIAS priekšlikums jau balstās uz iebraukšanas, izbraukšanas datu izmantošanu atšķirīgiem mērķiem. Mēs saprotam, ka vajadzēja rieģēt uz esošajiem izaicinājumiem, tomēr darbības šķiet ļoti ātras. Un vai pūliņu pātrināšana ir vispareizākais risinājums? ir jārunā pār to, vai mēs veidosim jaunu informācijas sistēmu, vai paplašināsim pieeju esošajai, vai paplašināsim esošo struktūru, kā robežas un krasta apsardzes eh, pilnvaras. Šengens informācijas sistēma sākotnēji tika izveidota kā kompensējoša pasākums pēc iekšējo robežu kontrolas atcelšanas Šengenas zonā. Un Kad mēs pārgājām uz eh, SIS-2, tad notika mērķa pārbīde no kontroles pār personām uz uh, izmeklēšanas rīku. Un viena personiska piezīme 2006. un 2007. gadā uh, runa, diskutējot par SIS-2, es eh, savā izcelsmes valstī biju atbildīgs par datu bāzes interoperabilitāti tiesību sargājošām struktūrām. Un viņi ar lielu interesi sekoja tam, kas ir Schengenas informācijas sistēmā, un izvērtēja šādu datu iespējamu. Uh, izmantošanu, pievienojot jaunas funkcionalitātes tagad, var uh, rasties, piemēram, iespēja meklēt pirkstu nospiedumus, tas būs, uh, tā būs būtiski pārēj uz tiesību sargāšanas rīku. Uh, pastāv iespēja veidot sinerģiju starp migrāciju un iekšējo drošību, tomēr mēs vēlamies norādīt, ka šīs ir divas atšķirīgas politis, politikas jomas. Mums ir jāpatur prātā tas, ka ir jāsasniedz šeit atšķirīgi mērķi. Pilnīgi noteikti mēs atzinām to, ka tiesību sargājošām lēmēju iestādēm ir jādod iespēju vislabāk, eh, vislabākos eh, līdzekļus, lai novērstu teroristu uzbrukums un citus nopietnus noziegumus. Mēs apzināmies, ka imigrācijas rīki nereti ir būtisks informācijas savots šīm iestādēm. Tomēr piekļūst pie, eh, piešķiršana šiem rīkiem tiesību sargājošiem struktūrām ir un var būt ar lielu nozīmi. Šīs sistēmas ir veidotas, lai piemērot Eiropas migrācijas politiku un nevis tiesības sargājošus mērķus. Tā kā informācijas sistēmas tiek veidotas konkrētiem mērķiem, ar saviem paredzētiem drošības pasākumiem un piekļuvis nosacījumiem, kas ir definēti vieniem mērķiem, tad ikviena mērķa nomaiņa pieprasītu papildus pētījumus tam, kāda ietekme būtu uz pamattiesībām. Mēs neesam redz iepazinušies ar pilnu komisijas tekstu, un katrs priekšla, priekš, priekšlikums pieprasīs būtisku un specifisku analīzi. Taču pilnīgi noteikti varam apgalvot, ka ir ņemts vērā jautājums, vai datu aizsardzība ir iekļauta ietekmes izvērtējumā vai ir skatīti mazāk intruzīvi pasākumi vai datu kvalitāte. Un subjekta tiesības ir ievērotas, un vai priekšlikums atbilst paredzētajiem e, pielietojumiem un drošības prasībām savā runā par Eiropas Savienības stāvokli. Strasbūrā komisijas priekšsēdētājs pasvītroja to, cik būtiski ir Eiropas robežu aizsardzība, kā arī to, kā izlūkošana informācijas apmaiņa nedrīkst apdraudēt pamatvērtības. Kopsavilkumā vēlos paust, kā Vairākos dokumentos, piemēram, interoperabilitātes stratēģijā, eh, tā saucamajā ISA projektā bija pieci sadarbības līmeņi - tehnisks, semantisks, <clears throat> politisks eh, un juridisks. Mēs redzam, ka ir politiskā griba panākt šādu interoperabilitāti. Esam pārliecināti, ka tehniskie un semantiskie uh, Eh, līmeņi tiks ievēroti, tomēr mēs gribētu būt pilnībā pārliecināti, ka gan eh, juridiskais līmenis ir izveidots un organizatoriskais līmenis tiek izveidoti pienācīgi un to var nodrošināt, ņemot vērā pieaugošo uh, iesaistīto struktūru skaitu. Tāpat arī grib nodrošināt to, ka pamatiesības uz privātumu un datu aizsardzību tiek iestrādātas hartā un neapgrūtina Eiropas Savienību beigtās darbības, tajā pašā laikā neapstājas pie Eiropas Savienības robežām un attiecas uz ikvienu eh, iedzīvotāju vai citas valsts pilsoni, vai tas būtu patvērumu meklētājs, migrants, Eiropas Savienības pilsonis vai turists. hartai ir jābūt obligātai visās Eiropas Savienības politikās, un datu aizsardzības uzraugs ir, lai palīdzētu jums eh, sekot šim procesam. Paldies, eh, Vīrovska kungs, un tagad mēs varam pāriet pie jautājuma atbilžu kārtas. Vispirms uzstāsies Lopes Agilārs, pēc tam De Žeras Deprē, pēc tam Marija Kristīna Veržjā un Paulu eh, Karlušu Koeļu. Sāksim ar. Um, deputātu Lopes Agīlaru. Paldies, izteikšos īsi. Un iesākumā es atvainojos par to, ka nevarēju piedalīties pilnā sēdē šajā pēcpusdienā, jo man vajadzēja izpildīt savus pienākumus citās parlamenta komitejās. Uh, Eh, Mans jautājums ir paredzēts eh, Paikas kundzei. Mēs nesam eh, tikāmies, mēs, es dzirdēju jūsu sacīto par nopietiem dosjē, kas ir vīzu kodeksu, kas ir iestrēdzis padomē. Esmu pār teikts par šo izpratnes trūkumu, par parlamenta um, kā līdz uh, likumdevēja eh, lomas eh, samazināšanu. Komisijai ir jāpieprasa to vairāk īstenot. Mans jautājums ir pār Schengen zonu. Mēs visi apzināmies to, ka Eiropas Savienības visaugstāk vērtētais ir brīva uh, Eh, pilsoņu pārvietošanās, un tā, šī pārvietošanās eh, šobrīd tiek apdraudēta. Protams, ka drošība ir nopietna problēma, eh, drošības draud, apdraudējums arī ir reāls, taču pasliktināt Schengenu nevarētu būt vienīgā iespējamā atbilde. Taču situācija ir tāda, ka Schengen vairs nav tāda, kā bija. Un ko komisija ir paredzējusi, lai e, Schengen tiktu atjaunota tādu, kādu mēs to zinājām? Mēs, e, tad, kad dodamies uz Strasbūru, mēs parādām, uzrādām pasi, ierodoties Strasbūrā un atpakaļ Kad situācija atgrozīsies, atgriezīsies pie normālās, vai vispār tā jebkad atgriezīsies? Paldies! Thank you, Anne. Um, could take Mrs. Vergia, please. Paldies, eh, deputāte Vergia. Es eh, ļoti rātni uzklausīju visu, kas tika runāts šodien pēcpusdienā. Man nepatīk un prātīgi izmantot runas laiku, jo es uzstāju šobrīd pirmo reizi. It īpaši es gribētu pateikties Vierauski kungam, jo, manuprāt, pirmo reizi mēs runājam par pamatiesībām. Tās tika pāris reizes līdz šim pieminētas. Un kopš um, strādāju parlamentā, es vienmēr esmu dzirdējusi to, ka šī e, komiteja seko līdzsvaram. Un tas, ko es uzklausīju e, šodien pēcpusdienā, es e, pēc tā atbalstu un izjūtu tādas pašas dusmas kā Lopes Agilārs un esmu solidāra ar viņu. Kā jūs sacījāt, priekšsēdētāji? jūs eh, man neklausāties, bet tā kā jūs slikti saprotat eh, franču valodu, tad jūs visdrīzāk palaidīsiet garām man sacīto. Es esmu nobežījusies tik tiešām, ka priekšsēdētājs manī neklausās. Es eh, priekšsēdētāju atbildi mēģinu risināt savus jautājumus. Jūs zināt, ka es saskaros ar um, un risinu šobrīd daudzas matērijas lībe komitejas eh, sakarā. Es nesūtu šobrīd uh, SMS saviem draugiem. Nē, es šobrīd strādāju pie jautājumiem saistītiem ar mediju brīvību Bulgārijā, citur, bet es eh, protu darīt eh, vairākas lietas vienlaicīgi, jo tas ir priekšnosacījums, lai vadītu Lībiju komiteju. Tā tad runātāja turpina, kā priekšsēdētājs mums tikko norādīja, būs jauns paziņojums. Es nezinu, vai jūs nesat jau tajā apjuku eh, apmaldījušies. Es vairs nevaru starp komunikācijām, priekšlikumiem, likumdošanas priekšlikumiem, ties, kas tiek pārskatīts. Eh, eh, tās, kas tika izmestas pa durvīm, bet ko mums iesniedz atpakaļ pa logu. Es esmu zināmā neizpratnē. Ne Tāpat arī par sistēmu skaita pieaugumu. Jaunā informācijas sistēma par ceļojumiem, man tas nebija zināms. Un man liekas, ka e, mēs pārskatām atkal smart robežas, ko mēs e, un ko mēs e, noliekam blakus pie sistēmas iebraukšana, izbraukšanai, un tad varam uzskaitīt visus. Sistēmu interoperability interoperabilitātes. Tas man satrauc aizvien vairāk attiecībā uz mērķiem, nepieciešamību, samērīgumu, turklāt mērķi um, mainās un savukārt par efektivitāti es neesmu pārliecināta. Par Eirodak jūtos īpaši īpaši sašutus, jo sākotnēji tas bija cerēts patvērumu meklētājiem. Un šobrīd man liekas, ka tas, tas tiks izmantots, lai izraidī, izraidītu nepareizos patvērumu meklētājus. Es vēlētos, lai visi to labāk apzinātos un apzinātos, uz ko mēs ejam un tik neparastā ātrumā. Es labprāt uzklausītu, uzrunātu arī Home ģenerāla direkcijas pārstāvu, bet viņi man neklausās, jo viņi runā pa telefonu. Jo tā kā esmu ēnu referente, Eh, pār iebraukšanas izbraukšanas sistēmu. Man nav skaidrības pār eh, piedāvāto kalendāru janvāra beigām, jo pēdējā referenta sanāksme, kurās bija eh, referenti un referenti, mums bija neskaidrība par mērķiem. Un tagad pieņemt lielā steigā jaunu dokumentu, manuprāt, ka tas nav īsti pareizs leģislatīvā darba veids un nav Eiropas Savienības vērtību cienīgs un katrā ziņā neņem vērā pamattiesības, kas, manuprāt, eh, ir jautājums dārgs mums, ja ne visiem, tad ļoti lielai šīs komitejas eh, deputātu daļai. Paldies, Marija Kristīna. Es apstiprinu, ka Paikas kundzes telefons ir izslēgts un viņa pierakstīja jūs sacīto. Mans telefons ir izslēgts un es risināju ļoti steidzamas Lībe komitejas jautājumus, tā skaitā rītdienas sēdes sakarā, jo ja es to neizdarīšu, tad. Ja jūs eh, to domājat Ungārijas sakarā, eh, Priekšsēdētājs atbild, es tik tiešām varu darīt divas lietas e, vienlaicīgi. Un mēs tagad uzklausīsim Žerāru Deprē. Paldies, priekšsēdētāji! E, paldies abiem runātājiem, E, kuru uzstāšanās vienotru papildina. Mēs nevaram e, izveidot nevienu mehānismu, kas nerespektē pamatiesības, un pamatiesībām ir jātiek respektētām visos mehānismos. Es vēlētos um, um atbalstīt kolēģi Lopes Agilāru sacīto un uzrunāju komisijas pārstāvi, ka komisija ir jāuzņemās iniciatīvu, lai atbloķētu vīzu kodeksu dosie. Tas ir pilnīgi noteikti jādara, pretējā gadījumā eh, būs eh, eh, saķeršanās, kurai sekos citas, un mēs nonāksim strupceļā. Es ļoti rūpīgi uzstā, uzklausīju Belīdas Paiks sacīto, it īpaši par SIS sistēmas nāko. Mm visattīstību un tiem grozījumiem, ko jūs piedāvājat. Man šajā sakarā ir vairāk jautājumu. Pirmkārt, es pilnībā atbalstu Eiropolu piekļuvi SIS sistēmai. Jūs sacījāt, ka tas varētu būt viens no mērķiem. Un man ir divi jautājumi. Viena no problēmām šobrīd ir tā, ka visas dalībvalstis vienādā veidā eh, ne papildina informācijas SIS sistēmai un tas attiecas uz terorisma apkarošanas informāciju. Vai jums ir iespējas vairāk mudināt dalību valstis sistemātiski ziņot, um, tad, kad ir runa par uh, terorisma aktu uh, izpildītājiem uh, vai potenciālajiem izpildītājiem? Mēs Eh, varam eh, nonākt pie šīs situācijas, tad, kad daudz ārvalstu kaujinieku atgriezīsies eh, savās izcelsmes valstīs tālāk. Mani šokēja salām apdeslama lieta, kad viņš atgriezās no Parīzes. Viņš tika pārģemts pārtverts 9.10 uz robežas. To es darīju Francijas eh, policisti un tikai 9.44. Francijas es, eh, eh, biroja Sirona operators iztaujā Beļģijas biroju un Beļģijas sirēnas birojus, jo šeit mēs runājam par um, izziņas materiālu. E, sniedz informāciju, ka Salāts Abdeslams ir radikalizēts elements un kandidāts uz džihādu Sīrijā. Man ir jautājums, vai šo sarežģīto sirienes biroju saziņu nevarētu nomainīt ar centralizētu sistēmu Eiropolā, kam būtu piekļuve visai informācijai, kam piekļūt var birojas sirēna, tādā veidā, lai policija, kuras rīcībā ir kāds e, um, ir pozitīva atbildes sistēmā, varētu turpināt iztaujāt e, šo sistēmu, jo šīs gadījums nav pirmais, kas ir uzskaitīts praksē un kas arī nopietni ietekmē policijas darba efektivitāti. Un pēdējais elements no manas puses par to jau es runāju vakar citā sanāksmē, tā ir iebraukšanas, izbraukšanas sistēma. Visu trešo valstu uh, Eh, pārstāvjiem būs jāsniedz četri pirkstu nospiedumi un eh, eh, sejas atpazīšanas iespēja. Tas nav paredzēts ar Eirodak. Un man ir jautājums, Eirodak uzliks par pienākumu visām dalībvalstīm paņemt pirkstu nospiedumus un sejas attēlu visiem, kas atr nelegāļiem, kas atrodas viņu teritorijās. Un, ja ja būtu sistēma informācijas transmisijas sistēmu, tad nevajadzētu divas reizes veikt vienu un to pašu darbu. Mēs visu laiku runājam, ka respektējam pa, pamatiesības un privāto dzīvi, un jūs neesat paredzējuši šo interoperabilitāti Eirodaku un iebraukšanas izbraukšanas sistēmai. Un, manuprāt, tā ir kļūda, jo sist, eh, informācija, kas būs uz, uh, uzglabāta vienā pusē, lai eh, varētu tikt izmantota kaut kur citur. Ehm, tā varētu tikt nodot vienkārši. Paldies, Žerārs! Sipelas kundze arī gribēja izteikties pretējā gadījumā, ka Elija kungs būtu bijis pēdējais runātājs. Lūdzu, ko... Jā, gribēju izteikties pirms jums, saka Sipels, kundze, tiešām atvainojos. Un man arī jāatvainojas, ka nedzirdēju mūsu runātāju ievadā teikto, bet gribētu koncentrēties divām lietām. Pirmkārt, jā, taisnība reizē mums rodas iespējas, ka daži, dažas puses uzskata, jā, ievāksim pilnīgi visus datus no visiem, tad beigās visi noziedznieki tiks atrasti. Bet tā nav taisnība. Mums būs pārmērīgs sloks. Būsim tik ļoti aizņemti iz, izskatot visus datus, ka visticamāk uh, šīs informācijas mērķi palaidīsim garām. Tā ir tā pirmā pārbauda, kas jāsaprot, jāizvērstē, vai ir nepieciešami visi dati, no pilnīgi visiem. Otra lieta tagad, kad mums jau ir dažādas datubāzes, kā organizēt darbu. Šajā kontekstā gribētu uzsvērt, un ceru, ka arī runātājs to norādīja, ka ir jautājums par savstarpējo sadarbspēju, savienojamību. To var organizēt dažādi. Tad um, izmantosim vienu datu kopumu, kur ir pilnīgi viss un to aplūko visi, nezinot, vai tiks ar to galā vai varbūt struktūrēsim to tādā gudrākā veidā. Manuprāt, tas ir tas, par ko šobrīd notiek arī diskusijas augstu līmeņa grupā par savstarpējo sadarbspēju. Gribētu uzdot jautājumu kolēģim no datu aizsardzības dienas. Prasīt, cik lielā mērā jūs esat iesaistījušies šādās debatēs pirmkārt par datu ievākšanu otrkārt par dažādu datubāžu savienojamību. Un nobeigumā pēdējā lieta, ko nevajadzētu aizmirst, ir daudz spriedumu arī no tiesas par to, ka datu masu ievākšana bez pierādījumiem neatbilst noteikumiem. Tas ir vēl viens jautājums, kur jābūt piesardzīgiem. Paldies, Brigit! Jā, ļoti vērtīgi komentāri. Karlos, lūdzu, rezumēt. Lielas paldies! Paldies par rekomendācijām un divi jautājumi. Paldies runātājiem par to, ka tik labi izklāstījāt un uzsvērāt, kādēļ SIS ir tik ļoti svarīga un kādēļ mēs to izmantojam, ievērojot pamatiesības un datu aizsardzību. Divas rekomendācijas. Paiks kundze teica, ka komisija nāk, plāno nākt līdz šī gada beigām klajā ar jaunu SIS reglamentu grozījumiem tiesiskajā pamatā divas lietas. Pirmkārt, ja grozījuma priekšlikumiem jāņem vērā jaunie drošības draudi, ko rada terorisms, un otrkārt, vai esat domājuši par nepieciešamību uh, izsludināt brīdinājumus par ieceļošanas atteikumu un lielāku harmonizāciju attiecībā uz kritērijiem šādu brīdinājumu ievadīšanai sistēmā. Tā ir aktuāla problēma. Divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, vai jums ir dati par SIS izmantojumu pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē un Briselē, un otrkārt, kā jau Sīpels kundze teica un jautāja, ir pilnībā jāizmanto sistēmas, kas jau tagad darbojas. Vai jūs varētu pajautāt, kāda ir kas notiek augsta līmeņa darba grupā par informācijas sistēmām un savienojumību. Paldies, Karlos! Paldies par ieteikumiem! Gribētu tikai kolēģiem atgādināt, kas varbūt nebija šeit sākumā, nedzirdēja pilnīgi visu. Koordinātori ir izveidojuši Schengenas darba grupu, kuras priekšsādātājs ir Karlos Koeliju. Tādēļ devu viņam iespēju izteikties visās sesijās, un viņš ziņos arī koordinatoriem par to. Paldies par ieteikumiem. Došu vārdu vispirms Belindai. 5-6 minūtes atvainojos, jo jautājumu bija tiešām daudz. Bet, nu, dariet, kas jūs spēkos. Paldies. Paldies Agilāras kungam. Es ļoti labi saprotu jūs teikto par vīzu kodeksu. Esmu pārliecināta, ka pēdējā trialogā ir izskanēja tas, ka komisija saprot bažas, kas ir parlamentam, kā rezultātā bija priekšlikums humanitārajai par humanitāru vīzu. Es domāju, ka parlaments saprot, kādas tur ir juridiskas problēmas. Ja cilvēks ceļo mm, tādā labticīgi, bet saprotam arī parlamenta bažas un iemeslus, un tas tik ņemts vērā um, pārstrādājot šo paketu vairāk tagad neskaidrošu, bet mēs saprotam parlamenta motivāciju humanitārā darbinieku vīzām, bet mēs to neuzskatām par Schengenas vīzu. Tā ir ierobežota īstermiņa vīza. Atgriežoties pie Schengenas, kas varbūt bija pirmās paneļa diskusijas mērķis, komisija ir apņēmusies atgriezties pie Schengenas, kas pilnībā darbojas. Plānojam pieņemt 25. oktobrī vēl vienu lēmumu par pagaidu robežu kontroļu atjaunošanu. Tika teikts, ka šī ir pirmā reize, kad izskanēja pamatiesību jautājums. Nu, žēl, ka tā, jo tie, kas, tie no mums, kas strādā Schengenes zonu un informācijas sistēmām, pamat, uh, pastāvīgi runā par pamatiesībām. Un gan um, uh, robežu pakete, gan arī jaunākais ieceļošanas, izceļošanas priekšlikums, tur ir vērā ņemama sadaļa, kas veltīta uh, Uh, pamatiesībām, arī ietekmes izvērtējumā var jums teikt, ka tiešām no sirds esam um, arī balstījušies un izmantojušos uh, vajadzības un samērīguma principus savā darbā. Tika lūgts ietekmes izvērtējums RTS. Četrās nedēļās tas vēl nebūs gatavs. Esmu strādājis pie vairākiem ietekmes izvērtējumiem, manuprāt, tiem ir tiešām jēga, bet ir nepieciešams iegūt ja atbildes, ko meklēt. Tomēr tajā pašā laikā <coughs> datu privātums, pamatiesības, tie visi ir elementi, ka, pie kuriem tiek strādāts uh, ieceļošanas, izceļošanas kontekstā un neplānojam atteikties. Mēs sadarbojamies ar datu aizsardzības. Uh, Um, biroju, mums ir bijuši ļoti daudz tikšanās, mūsu ģenerāldirektors ir aicinājis EDPS pārstāvi uz augsta līmeņa darba grupu, un es nedomāju, ka tur mums ir konflikts. Ir svarīgi parādīt, ka Eiropā veidojot šādas sistēmas, pamatiesības un privātums pilnīgi visiem neatkarīgi no tā, vai tie ir Eiropas pilsoņi vai trešo valstu valstsviedrīgi, to mēs uztaram vienlīdz nopietni. Duprē kungs Eiropolam ir pieeja Schengens informācijas sistēmai. Viņi reizēm rada iespēju, ka viņam nesot, viņi to pienācīgi neizmanto. Varbūt varam nedaudz paplašināt pieeju, bet uh, esam jau pauduši savu nožēlu par to, ka viņi neizmanto Schengens informācijas sistēmu un vis, vīzu informācijas sistēmu neizmanto vispār. Tad, kad jūs apstiprināt aģentūras vai kādu citu tiesību sargājušo iestādi, viņu pieeju informācijas sistēmām ir ļoti uh, nopietni nebūtu arī tālākās darbības. Pretējā gadījumā ir pieeja, bet sistēma netiek vispār izmantota. Nu, tas nepalīdz mūsu argumentiem citās, citos gadījumos par citām sistēmām. Beļģijas gadījums konkrētāk, es zinu, ka Suzana ir ļoti informēta, un tagad gan neiedziļināsimies. Šie tā problēma ir saistīta ar to, cik ātri ir šī saziņa un atbildes no policijas, izmantojot sirēnu Suzana, ja galīgi izstīsies neapmierināt, tad es neturpināšu, bet tas ir viens no elementiem, kas ir izvērtējumā. Dalībvalstīm jāturpina piešķirt resursus personālu sirēnai, jo tas ir tas uh, birojs, ja ir sakritība SIS sistēmā. Mēs zinām, ka dalībvalsts no mums sagaida ko vairāk bet tajā pašā laikā nepietiekami palielina resursus. Bija arī citi gadījumi, citas lietas, šīs lietas kontekstā, varbūt divpusēji varam par tām runāt. Tālāk, savienojumība SIS un ieceļošanas izceļošanas sistēmai. Es zinu, ka arī vakardien par to tika runāts budžeta komitejā. Man ir skaidrojums, ko varu divpusēji varbūt jums nodot. Ir vairāk tehniski jautājumi un aspekti. Runājot par savienojumību, interoperabilitāti, Tas ir skaidrots arī mūsu paziņojumā. Nav tā, ka ir viena sistēma, kas. Eh, tātad visas sistēmas runā un sazinās ar citām sistēmām. Nē, tas nav tas, par ko domājam. Bet tas ir skaidrots paziņojumā par dažādām fāzēm. Bet pilnīgi būtiski ir tas, lai persona, kurai ir jāzina kaut kas, būtu viņiem pieeja attiecīgai sistēmai vai datiem. Uh, un lai būtu vienotājs meklētājs, lai viņiem vienkārši būtu skaidri redzams, viegli redzams, vai kādā no sistēmā, sistēmām ir sakritība. Bet, nu, var jums sīkāk skaidrot par uh, sasaistāmības problēmām starp SIS un ieceļošanu, izceļošanu. Tas ir saistīts ar dalību valstu kopiju izmantošanu, bet, nu, par to varbūt vēlāk. Kēlju kungs. Dati par SIS izmantošanu pēc teroristu notikumiem, pēc teroristu uzbrukumiem. Uh, man tās nav, varu pārbaudīt, kādu informāciju ir manai komandai par augsto līmeņa grupu. Tas ir iekļauts arī paziņojumā no komisāra. Es saprotu, ka no komisijas pie jums nāk ļoti daudz informācijas, bet zinu, ka komisārā nolūki bija jūs pilnībā informēt kodolīgā veidā par dažādām aktuālām lietām, kas ir notikušas. Es ceru, ka tas jums palīdz, nevis tikai apgrūtina vēl jūs darbu. Tur ļoti skaidrs skaidrots, kas tad īsti notiek. Un kopā ar komisāru esam uzņēmušies uh, iniciatīvu līdz gada beigām uh, uh visus informēt par to, kas notiek augsta līmeņa grupā. Un uh, būs arī jātad šādi agrīni jau ieguvumi, kā piemēram vienotais meklētājs bet uh, ir divas, bij, bijušas divas plenāras sesijas. Tikšanās par vienoto meklētāju un esam uzsvērši to, ka pirms sākam runāt par jaunām sistēmām vai jaunām funkcijām, ir jāskatās, kāda dalībvalsts izmanto esošās sistēmas. Un tas man liek atgriezties pie iepriekš teiktā par um, informācijas sistēmas izvērtējumu sistēmas monitoringu, SIS, viss, kādēļ dalībvalstis neveic savus pienākumus, kas noteikti likumdošanā, kur ir pilnīgi skaidri pārkāpumi. Būs pārkāpuma procedūra, vērt, vērsīsimies pret, bet tiešām um, nav jauki, ka dalībvalsts neizpilda savus pienākumus un neizmanto sa, uh, šīs sistēmas, kas tam palīdzētu darbā. Nu, ceru, ka neko nepalaid garām un mēģināju iekļauties arī laikā. Paldies! Nu, patiesībā, manuprāt, lielais vairums jautājumu bija uh, kolēģim. Laiks ir beidzies, nu, varbūt tādēļ pavisam tā īsi teikums vai divas. Divas minūtes. Lielākā daļa jautājumu bija komisijai. Pirmkārt, mēs saprotam nepieciešamību pēc jauniem instrumentiem, bet Eiropas datu aizsardzības biroja loma būs uzdot jautājums. Jautājumi varbūt atkārtosies, bet tā mums jārīkojas. Un runājot par uh, sasaistāmību, mēs nerunājam par visu datu bāžu centralizāciju. Protams, ka mēs runājam par savstarpējo savienojamību, bet sadarbspējas galvenais elements ir tāds, ka lai sistēmas savā starpā saprastos precīzi. Tas nozīmē, ka cilvēks, kas izmanto A sistēmu, var saprast informāciju B sistēmā. Jo tīri semantiski tās ir saprotamas un Viss ir labi sagatavots, arī juridiski. Un galvenais jautājums uh, datu aizsardzības uzraugam ir, uh, kurš tad ir atbildīgais, kam ir atslēgas un ar ko ar šīm atslēgām var atslēgt. Sadarbība ar augsta līmeņa sadarbspējas grupu, jā, ir šāda veida sadarbība. Data aizsardzības uzraugs tika aicināts uz grupas tikšanos. Tas gan nebija no paša grupas darba sākuma, Bet, nu, vismaz kaut kas ir mainījies un noticis. Mēģinam sazināties ar komisiju arī šajā jautājumā. Liels paldies! Prieks, ka ieradāties. Liels paldies par to, ka izteicāties tik īsi. Diemžēl laika pietrūka. Kolēģi, nākamajā pirmdienā, 17. oktobrī, Rutes kungs no DG Home Libe komitejā iepazīstinās mūsu ar augstu līmeņu darba grupas darbu gan par IT gan par sadarbspēju. Nu, tas tā tīri jūsu informācija. Nobeigumā vārds Koelju kungam pavisam īsi ir rezumēt, jo koordinātori ir uzticējuši viņam šādu pienākumu. Karlus vai pavisam īsi varētu. Liels paldies, Klod. Sākumā gribētu pateikties tev par šo uzklausīšanu. Paldies arī par organizēšanu, paldies visiem runātājiem. Un, ja drīkst, gala komentāri portugāļu valodā. Nu, es gribētu atgādināt eh, Franca Timermana sacīja to, kad viņš teica, ka Schengen nav problēma, bet Schengen ir izcinājums. Es gribētu to papildināt ar to, ka Schengen ir iestrādāta Eiropas Savienības DNA es struktūrās, kad Eiropas pilsonis šķērso robežu kontroli vai iekšējo eh, robežu un eh, nonāk citā valstī, viņš nejūtas svešinieks, bet eh, kā pilsonis, kam piemīt šīs pašas tiesības. Brīvā pārvietošanās ne samazina. Uh, drošības sajūtu savukārt ar brīvu pārvietošanos. Mēs esam pārliecinājušies, ka ir dažādi mehānismi, lai varētu uzlabot eh, sadarbību starp policiju un tiesību sargājošajām iestādēm dalībvalstīs. Un tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums, ko mēs pierādām Schengenai sniet, e, gan sniedz lielāku paļāvību, bet arī to spēj pārvaldīt. Tāpat tas ir būtiski ekonomiski apsvērumu dēļ, tas ir izskanējušajā izaugsmē, tas ir milzīgas um, ekonomiskas izaugs, e, izmaksas līdz pat 20 miljardiem eiro, ko nozīmētu robežu atjaunošana. Un arī, kā sacīja komisārs Abramopulos, pārskatīt Eh, Schengens atgriešanos eh, un iekšējo robežu eh, kontroļu atcelšanu ir jāpanāk maksimāli drīz. Mēs zinām, ka šis tika izmantots ar diviem mērķiem, lai varētu labāk uzņemt bēg un pārvaldīt bēgļu plūsmas, un cit, citi to izmantoja, lai um, Eh, sāsinātu nacionālo eh, retoriku. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un rūpīgiem pret šiem pasākumiem. Secinājumi ir divi. Pirmkārt, nevajag grozīt Schengenas juridisko bāzi, bet nodrošināt labāku īstenošanu. Un komis, Eiropas komisija ir uh, līguma sargātāja, savukārt parlamentam ir jānodrošina demokrātiskā kontrole. Es domāju, ka to mēs spēsim īstenot ar task force, kas ir nesen organizēts. Domāju, ka mēs, kā jau sacīja Paika kundze, Schengens informācijas sistēma ir lielisks instruments, kas var tikt eh, izla izmantots, uzlabots un arī līdz decembrim tiks eh, piedāvāt grozījumi juridiskajā bāzē. Tāpat mēs varēsim eh, sekot eh, dēļ sargātības izvērtējumiem, ko īstenos jaunā izveidotā robežu un krasta apsardz aģentūra. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, divi būtiski vārdi skanēja visā šī vakar garbā. Mums ir jābūt. Uh, spēci, solidārākiem un jābūt ar dalībvalstīs un jābūt ar lielāku savstarpējo atbildību. Paldies! Much, Carlos, um, had... Paldies, Karlos! Paldies visiem par šodien teikto. Tas noteikti noderēs parlamenta darbam nākotnē. Liels paldies! Paldies visiem kolēģiem, kas strādā ar Schengen saistītiem dosē. Paldies deputātiem, paldies runātājiem. Liels paldies! Slēdzam sanāksmi, kolēģi, un tiksimies rītdien pulksten deviņos. Paldies visiem!